Well, good afternoon. Labu pēcpusdienu. Sveicu deputātus, viesrunātājus un arī klausītājus mūsu taks eh, trīs īpašās komitejas eh, pasākumā par cīņu pret uh, kaitniecisku nodokļu praksi. Mēs sāksim ar viedokļu apmaiņu ar Emīliju Orailijas kundzi, Eiropas ombudi, un uh, vēlos vispirms jums pateikties par to, ka pieņēmāt mūsu ielūgumu. E, iepriekšējā īpašās izmeklēšanas komiteja pauda savas bažas par caurskatāmības līmenī darbam padomē pie nodokļu jautājumiem. Kā jūs zinat, e, ombude nesen ir sagatavojusi e, publiskās rekomendācijas par padomes likumdošanas procesa caurskatāmību un Viņa izvērtē arī uh, to, kā šīs rekomendācijas ir ietekmējušas uh, eh, caur, uh, eh, padomes darba metožu caurskatāmību un konsultatīvo struktūru darbības caurskatāmību. Eh, šī uzklausīšana turpināsies ar um, eh, paneļu diskusiju par eh, tām jurisdikcijām, kas nesadarbojas uh, nodokļu jautājumos, un uh, mūsu, šīs struktūras mērķis ir cīnīties ar ļaunprātīgu nodokļu praksi, un rīcības kodeksa grupa tika izveidota. Um, lai eh, strādātu ar šiem jautājumiem. Eh, diemžēl eh, šīs grupas priekšsēdētājs nevarēja pieņemt mūsu uzaicinājumu, tomēr Fabricija Korels kundze informēja mūs, ka viņa mm, konsultējusies ar Korepēru pirms uzaicinājuma pieņemšanas. Tāpat arī eh, eh, vēlamies uzklausīt Bulgārijas finanšu ministru, kurš ir arī Ekofin padomas priekšsēdētājs patreiz eh, par cīņu pret kaitnieciskiem nodokļu um, krāpšanās gadījumiem un arī par Bulgārijas prezidentūras prioritātēm. Un pēc Pirms neilga brīža, diemžēl, es saņēmu ministra oficiālu atbildi, kur viņš noraidīja mūsu uzaicinājumu. Uh, pamatojot to uh, ar faktu, ka viņš ekon komiteju jau ir iepazīstinājis ar Bulgārijas prezidentūras prioritātēm un uh, ka ekon komiteja ir galvenā, es, teiksim, šī kontaktu struktūra no Eiropas parlamenta puses par šiem jautājumiem. Uh, jāizsaka nožēla par to, ka trūks šīs savstarpējās izpratnes Eiropas parlamenta un padomes attiecībā at, šo, risinot šos jautājumus. Uh, Eh, Panajotovs kundze, kura ir eh, padomas eh, Bulgārijas prezidentūras ministra vietniece, tika uzaicināta, ja Gurāno kungs nebūtu pieejams šodien. Diemžēl arī mm, rezervas personas ne, nepieņēma mūsu uzaicinājumu. Eiropas Eh, padomes prezidentūrai būtu jārāda piemērs sadarbojoties cīņā pret eh, izvairīšanos no nodokļiem un eh, citu ļaunprātīgu finansiālu praksi. Diemžēl tas tā nenotiek. Mēs apspriedīsim šo, jā, apspriedām šo jautājumu arī politisko grupu koordinātoru līmenī šorīt no rīta. Uh, un uh, viņi apliecināja, ka viņi uh, veiks visu, kas ir viņu spēkos, lai iesaistītu padomu mūsu darbā. Pēc uh, iepriekšējo parlamentu komiteja rekomendācijām un komisijas iniciatīvām mēs sagaidām, ka padome darīs visu, kas tai ir jādara, lai cīnītos pret ļaunprātīgu nodokļu praksi. Bet mēs eh, varam eh, sveikt eh, mūsu vidu Helenu Vanderveldu no Hasels universitātes, ehm, tāpat arī Johan Langeroku no Oxfam un Valēru Mutaljiera kungu, kurš ir ehm, tiešo nodokļu eh, ekonomikas analīzes un eh, novērtēšanas eh, struktūras direktors Eiropas komisijā. Rakstiskie jautājumi tika nosūtīti vēl pirms uzklausīšanas, bet eh, tā kā šis paziņojums eh, nāca visai eh, vēlu, tad daži no runātājiem norādīja, ka viņi pēc uzklausīšanas sagatavos rakstiskās atbildes. Visi deputāti ir saņēmuši citu paneļu dalībnieku rakstiskās atbildes, un atbildes ir pieejams arī mūsu komitejas mājaslapā. Man ir liels prieks vēlreiz sveikt mūsu vidū Emīliju Orelijas kundzi, Eiropas ombudi. Eh, mēs eh, jau nosūtījām mm, jautājumu sarakstu pirms sanāksmes, un mēs esam ļoti pagodināti, ka e, jūs atsūtījāt savas atbildes, kas tiks izplatītas arī komitejas deputātiem. Railijas kons tagad e, dodu jums vārdu uz desmit minūtēm atklāšanas uzrunē. Lielas paldies priekšsēdētājiem, labu pēcpusdienu visiem vēlos pateikties e, komitejai par uzaicinājumu pievienoties šīs pēcpusdienas uzklausīšanai, lai cīnītos pret kaitniecisku nodokļu praksi, un es sniegšu īsu pārskatu par to, kā noritēja mūsu izmeklēšana, izpēte par caurskatāmību padomas darbā. 2017. Eh, gadā nopludinātā informācija un dokumenti par izvairīšanos no nodokļiem pēc eh, Panamas skandāla 2016. gadā vēlreiz pievērsa sabiedrības uzmanību eh, globālajai nodokļu politikai, krāpšanās ar nodokļiem. Un šie konstatējumi noveda pie tā, ka tika izveidota eh, šī īpašā komiteja, kas ir turpinājums iepriekšējo īpašo komiteju darbām, eh, bet eh, vēl nav darīts pietiekam daudz, lai nodrošinātu vienlīdzīgas nodokļu sistēmas, kas būtu taisnīgas un godīgas Eiropas Savienībā un globāli. Caurskatāmība šajā darbā ir pats svarīgākais aspekts. Tie, kur vēlas izvairīties um, no Eh, savas nodokļu stratēģijas publiskošanas būtu jāuzrauga īpaši. Jurisdikcijas, kur šīs stratēģijas tiek īstenotas un uzņēmumi, kas palīdz to izdarīt, protams, viņi ir finansiāli interesēti tajā. Apple eh, pavisam mm, atklājās tas, eh, ka Apple um, zaudēja tiesvedībā pret BBC un The Guardian par konfidencialitātes neievērošanu. Protams, nodokļi ir svarīgi, lai veicinātu uzņēmēju darbību un ekonomikas izaugsmu, bet tajā pat laikā mums ir jāraugās, lai šīs konfidenciālās darbības būtu likumīgas. Un ļoti svarīgi, lai lēmumu pieņēmēji atskaitītos par to, ko, kādus lēmumus viņi pieņēma šajā sakarā, jo sabiedrība paļaujas uz uh, publiskajām iestādēm, ka tās aizstāvēs sabiedrības intereses. Un tieši to dara arī šī īpašā komiteja. Atskaitīšanās ir iespējama tikai tad, ja ir pieejama informācija. Ja kaut kas nav saskatāms vai ieraugāms, to nevar izvērtēt un novērtēt. Eiropas Savienības institūts institūcijām ir jāpiek, jābūt iespēja piekļūt šādai informācijai, bet padomu noteikti savu darbu šajā ziņā varētu uzlabot. Mans birojs nav saņēmis nekādas konkrētas sūdzības par um, uzņēmumu nodokļu rīcības uh, kodeksa darba grupu. Tomēr uh, uzņēmumu nodokļu rīcības eh, kodeksa eh, grupa ir padomes sastāvdaļa, un tā strādā pie administratīvās prakses un sagatavo dokumentus, mm, kas ir manā atbildības jomā. Labākais veids, kā risināt caurskatāmības jautājums, būtu, ja būtu sūdzība par to, ka tiek liekta piekļuvē kādiem dokumentiem vai ka šī piekļuve tiek nodrošināta tikai daļēji. Tad attiecīgi mans um, darbs uh, varētu būt pamatots uz izņēmumiem, uz izņēmumiem, uh, kas ir atrunāti regulā 1045. Dažreiz, protams, sabiedrības interesēs ir, lai dokumenti netiktu publiskoti, līdz tas ir piemēroti, bet caurskatāmības regula, tātad e, šī regula 1041 e, no 2001. gada prezumē, ka Eiropas Savienības institūcija rīcībā esošie dokumenti tiks publiskoti, ja vien uz tiem netiek attiecināts īpašs izņēmums. Uh, Bet ir gadījumi, ka pat ja var tikt nodarīts eh, komerciāls kaitējums sabiedrības interešu vārdā, eh, šie dokumenti var tikt publiskoti. Eh, dažiem izņēmumiem ir jābūt obligātiem, piemēram, ierakstī kas, un dokumenti, kas saistīti ar uh, valstu drošību, sabiedrisko kārtību, Eiropas Savienības eh, aizsardzības spējām, bet katrā ziņā eh, iestādēm ir jāpamato eh, gadījumi, ja viņi liedz piekļuvi jebkādiem dokumentiem. Ja, piemēram, tiek pieprasīts, pieprasīta informācija no trešajām valstīm vai pieprasīti dokumenti, kas skar uh, trešo valstu intereses, tad arī šeit ir jābūt pamatotam attaisnojumam, ja piekļuvu šādiem dokumentiem tiek liekta. Bez tām ir jāizvērtē, vai iesniegtais eh, pieprasījums tiešām sakrīt ar regulā paredzēto izņēmumu. Nodokļu joma ir ļoti jūtīga un bieži apstrīdēta joma. Ļoti um, bieži Eiropas Savienībai tas ir delikāts jautājums tirdzniecības sarunās ar trešajām valstīm kas varētu liekt Eiropas Savienībai zināmus ieņēmumus. Tajā pat laikā mēs nedrīkstam aizmirst, ka eh, šāda miglaina diplomātija var nonākt pretrunā ar sabiedrības interesēm. Rīcības kodeksa grupa eh, strādā pie vairākiem svarīgiem nodokļu jautājumiem, ieskaitot arī um, nodokļu konkurences jautājumu risināšanu un sagatavojot to trešo eh, valsts sarakstu, kas nesadarbojas ar Eiropas Savienību nodokļu jautājumos. Tā arī konsultē padomu par to, kuras valsts iekļaut šajā sarakstā, kuras varētu svītrot. Un Lai to paveiktu, ir jānodrošina augsts caurskatāmības līmenis, lai sabiedrība būtu pārliecināta, ka tiek darīts viss, lai aizsargātu tās intereses. Bet Mēs redzam, ka dažreiz e, šīs e, darbs var e, novest pie problemātiskām situācijām. Kā jau es teicu, es neesmu redzējis konkrētas sūdzības par šīs grupas darbu, bet es esmu saņēmusi vairākus par padomas darbu kopumā. Uh, Mans darbs pie padomas atskaitīšanās procesa ir koncentrējies uz diskusijām par likumdošanas projektu sagatavošanu darba grupās un korepēr struktūrā. Kopā ar eh, stratēģi ķisko izmeklēšanu 13. gada matā, mēs eh, sasaistījām šos jautājumus ar atskaitīšanās standartiem. Eiropas parlaments proaktīvi gatavo eh, ziņojumus, tajā pat laikā padomu ierobežo piekļuvi lielākai daļai savu dokumentu, un tas ir iespējams tikai tad, kad likumdošanas procedūra ir noslēgusies. Eiropas Savienības nolīgumā ir teikts, ka likumdošanas procesam ir jābūt pietiekam caurskatāmam, lai Eiropas Savienības pilsoņi varētu īstenot savas demokrātiskās tiesības, aktīvi piedalīties Eiropas Savienības likumdošanas procesā un saukt pie atbildības tos, kuri šos procesus virza. Tāpat pilsoņiem ir tiesības uzzināt, kādu nostāju, kādu pozīciju ir ieņēmusi viņu valsts, piemēram, eh, strādājot pie konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem. Jo pilsoņi uzskata, ka savādāk par likumdošanu lemj kādi eh, anonīmi, eh, nezinām ierēģi. Tādēļ ir svarīgi, lai pilsoņi būtu par to informēti un tādējādi mēs mazinātu šo sabiedrības atsvešanāšanos no Eiropas Savienības institūcijām un piemēram, kad uh, par jautājumu tiek balstots ar balsu vairākumu, tad ir skaidrs, eh, kā šis process norit. Bet ja tas norit aiz slēgtām durvīm, tad sabiedrības interesēm tas noteikti nekalpo. Lai eh, gūtu pārskatu par padomas darba praksi, es izvērtēju trīs likumdošanas aktu projektus, kas tiek virzīti un gatavot padomē. Tomēr neviens no tiem nebija par nodokļu jautājumiem. Bet Tiek konstatēts, piemēram, ka um, padomē um, netiek uh, Um, fiksētas un, un, un, un protokolētas uh, dalību valstu pozīcijas konkrētos jautājumos, un dokumenti, kur šāda informācija būtu pieejama, uh, tiek marķēta kā ierobežots pieejamības uh, dokuments. Un es sagatavoju veselu rindu rekomendāciju, bet padome neatbildēja uz šīm rekomendācijām likumā noteikto trīs mēnešu laikā. Šis termiņš beidzās maija sākumā. Uh, un es nolēmu turpināt izmeklēšanu par šo jautājumu, un visticamāk es sagatavošu arī īpašu ziņojumu, kas tiks nosūtīts Eiropas parlamentam jau šajā nedēļā. Es saprotu, ka AFKO un PETī komitejas gatavos ziņojumu reaģēt uz manu īpašo ziņojumu, un visi parlamenta deputāti varēs piedalīties šajā procesā, un mans kabinets ir gatavs informēt jūs par uh, visiem turpmākajiem soļiem. Ir svarīgi pasvītrot arī, ka es izmeklēju to, kā tiek tiek eh, gatavoti šie likumdošanas eh, aktu projekti un kopumā runājot, atbilstoši regulai un judikatūrai, eh, tieši likumdošanas uh, projektiem ir e, jānodrošina visaugstākais pieejamības līmenis. Tajā pat laikā dokumenti, ko es izvērtēju, tika pieņemti atbilstoši mm, ierastajai likumdošanas procedūrai. Manas rekomendācijas attiecas uz likumdošanas diskusijām e, visās struktūrās un jomās, ieskaitot arī uh, direktīvas pārskatīšanu par cīņu pret nelikumīgu iegūt naudas līdzekļu legalizēšanu. Es saprotu, ka padomes eh, rīcības eh, kodeksu grupa sagatavo vadlīnijas un gatavo padomes secinājumus, kā piemēram Eiropas Savienības sarakstu par tām jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jautājumos. Tādējādi tiek uh, koordinēta arī dalību valstu nostāja, bet šīs rekomendācijas nav tiesiski saistošas, un šīs diskusijas nav leģislatīvas pēc savas dabas, tādēļ tās nav uh, manas izmeklēšanas uh, tvērumā. Bet tas nenozīmē, ka nevarētu pieprasīt vai uh, piešķirt uh, piekļuvi šādiem dokumentiem atbilstoši regulē 1049. Kopumā runājot, visām Eiropas Savienības institūcijām ir e, jānodrošina publiska pieeja visiem Eiropas Savienības dokumentiem. Tas ieskaita, e, tā, tā skaitā arī tiem dokumentiem, kas tiek sagatavot rīcības kodeksa grupā. Eiropas Savienības tiesa ir lēmusi, ka regula 1049 uh, e, ir vir, virzīta uz to, lai nodrošinātu sabiedrības pieju eh, visiem padomē sagatavotajiem dokumentiem, ieskaitot arī tos dokumentus, kur tiek fiksēta dalību valstu pozīcija un nostāja konkrētos jautājumos. Un tiesa ir viennozīmīgi pateikusi, ka sabiedrība Bez pieeja visiem padomes eh, dokumentiem ir pamatprincips, un izņēmumi eh, ir katrs no tiem jāpamato, un šīs normas par izņēmumiem ir ļoti strikti jāinterpretē. Tajā pat laikā padoms nostāja ir gluži pretēji, kas ir pretēji gan eh, caurskatāmības regulai, gan arī Eiropas Savienības līgumā. Uh, Mans mērķis ir, lai Eiropas Savienības institūcijas e, īstenotu caurskatāmības likumdošanu. Un lielāko daļu laika Pārsvarā es varu piekrist Eiropas Savienības institūcijām, kas pamatotu iemeslu dēļ atsakas eh, publiskot atsevišķus dokumentus, bet tajā pat laikā neesmu saņēmusi eh, nevienu sūdzību, kā jau teicu, par rīcības eh, kodeksu grupas darbu, bet es izvērtēšu katru sūdzību, kas tiks iesniegta manā birojā bez kavēšanās un objektīvi. Visas sūdzības attiecībā uz piekļuvu dokumentiem tagad tiek izskatītas iekšēji un tiek izmantota jauna pātrinātā procedūra, lai lēmumu pieņemtu 40 dienu laikā, kā jau teicu iepriekš. Tā kā nav konkrētu sūdzību par minēto rīcības kodeksu grupu, mans atbildes bija ļoti vispārīgs, bet es esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja nepieciešams, un birojas ir gatavs sagatavot arī rakstiskas atbildes. Paldies! Paldies, Aurelija Konze! Paldies par jūsu uh, ievadvārdiem un centieniem. Gribu izteikt uh, piezīmi. Uh, jautājums, kādēļ jūs nesaņēmāt uh, sūdzības par šo rīcības uh, kodeksu? viens no iemesliem ir tāds, ka daļa cilvēku nemaz nezina, ka uh, tik ļoti spēcīgs instruments ir pieejams mūsu rīcībā, tīpaši caurskatāmības jomā. Tagad diskusijas, laiks ir līdz ik pa piecu uh, minūšu uh, daļām, uh, minūte uh, jautājumam, minūte atbildēji. Ja būs pietiekam daudz laika, deputāts varēs uh, uzdot papildu jautājumu. Tātad takstrī. Uh, referenti. Sākumā Nīdermajer kungs 5 minūtes. Paldies! Un ļaujiet uzsvērt, ka esmu ļoti gandarīts, ka jūs varējāt ierasties. Jūsu uzruna bija ļoti iedrošinoša, un tādēļ esam vēl jau vairāk vīlušies, ka citi runātāji nav ieradušies. Mēs runājam jau daudz gadus parlamentā par aplikšanu ar nodokļiem. Uh, Iemesls ir uh, tāds, ka tas ir viens no iedarbīgākajiem ekonomiskajiem, sociālajiem un uh, finanšu uh, instrumentiem. Diemžēl uh, nav daudz. Uh, sekmīgu risinājumu rīcības kodesa grupa ir vieta, kur gan labi, gan slikti risinājumi var tikt aizsākti. Un esmu droši, ka turpināsim ar jums diskutēt. Bet tā vietā, lai diskutētu par šīs grupas darbu, atļaujiet pievērsties padomas darbam. Ir liela atšķirība attiecībā uz to, cik caurskatāmas ir parlamenta procedūras un kā darbojas padoma. Taču daži uzsvērtu to, ka padomas zemes caurskatāmības līmenis ir saistīts ar to, ka jāsasniedz kompromisi, un daži tam absolūti nepietīk. Tad uzdošu jautājumu jums trīs, nu, visdrīzāk, ka tādus subjektīvus jautājumus, un lūkšu jūsu personīgo atbildi. Pirmais, jūs aicinat uh, caurskatāmāk uh, uh, rīkoties visos ES sadarbības laukos. Vai jūs domājat, ka lielākajā daļā gadījumu caurskatāmības spēcināšana novedīs pie labāka lēmuma pieņemšanas veida vai otrādi? Otrs jautājums, vai ir kāds iemesls, kādēļ caurskatāmībai būtu jābūt atšķirīgai? runājot par uh, valstu pārstāvjiem, kad jāpieņem lēmums vienbalsīgi salīdzinot ar vairākumu lēmumu. Un trešais jautājums. Dažkārt esam vīlušies par to, ka padomē tā kā iestrēgsta dažādi jautājumi, nesaņemot neformālu, ne neformālu informāciju. Vai jūs domājat, ka lielāka caurskatāmība radītu zināmu spiedienu attiecībā uz to, kā jārīkojas un kā jāvirza dažādi jautājumu kopumi? Paldies! Orālija Konslūdzu. Paldies par jautājumiem, un tie jautājumi, ko jūs uzdevāt, ir tie jautājumi, kas mūsu skatījumā ir bijuši nozīmīgi arī attiecībā uz mūsu izmeklēšanu. Es domāju, ka ir vairāki iemesli, kādēļ izskatījām padomas caurskatāmību. Pirmais ir tas, ka ir atšķirība parlamentu un padomas darbā un padome ir uh, institūcija, par kuras darbu mm, iedzīvotāji nepārāk labi ir informēti, lai arī viņu valstu ministri uh, darbojas. Pilsoņi runā par birokrātiju Briselē, uh, par parlamentu, bet uh, viņi dažkārt nemaz nedomā, kā viņu ministri sadarbojas koplām procedūrās, uh, veidojot uh, likumdošanas aktus kopā ar parlamentu. Un tad arī zinātniskais un akadēmiskais darbs par caurskatāmību, padomē, piemēram, arī trilogu jautājumos. Nu, piemēram, attiecības starp atbildību un efektivitāti trialogi ir ļoti nozīmīgi. Tas cilvēks, kas uh, izme, uh, izmeklē izskatīšos jautājumus, izvērtēja situāciju aptuveni desmit gadu periodā. Un caurskatāmība ir ļoti atkarība no tā, uh, kas ir par jautājumu, kas ir risināms, nevis par to, ja ļoti daudz naudas ir slikts uz spēles un par to lēmj, tad pieeja ir ierobežota. Jautājumi, kas ir arī politiski ļoti jūtīgi, arī tur ir ierobežota pieeja mm, jautājumos, kas um, nav sensitīvi, piemēram, vīdes sociālajie e, jautājumi. Šajos jautājumos caurskatāmība bija ļoti plaša. Līdz ar to tas ir ļoti politisks jautājums, politisks e, jūtīguma jautājums attiecībā uz caurskatāmību. Un tas, ar ko mēs e, saskaramies mūsu izmeklēšanas darbos, ir tas, kas būtu jādara likumdošanas jomā, arī attiecībā atbilstoši līgumiem, un nevis tas, kas. A, notiek un kāda ir iesaiste, tad, kad valsts par to lemj. Tiek izvirzīts arguments, ja ir pārāk liela caurskatāmība, tad ir ļoti sarežģīti sasniegt kompromisus. Taču, jebkurš labs caurskatāmības likums, kas iekļauj 1049 risinājumu, atļauj tādu iespēju risinājumiem un arī atvērtai apmaiņai dažādos jautājumus, arī attiecībā uz uh, jūtīgiem jautājumiem. Un tad, kad meklē kompromisu, ir jābūt šādai rīcības spējas telpai. Viss ir atkarīgs no tā, tieši kur jūs nospraužat šo latiņu un cik nozīmīgi tā ir. Mēs uh, raudzījāmies uz dažādiem gadījumiem, uz uh, valstu priekšlikumiem, nu, piemēram, Nīderlande un tad atbilda Vācija, Īrija un citas, bet pilsoņiem taču ir jāzina, kādas ir atbildes. Un mēs aicinam, aicinam tos nevis uzreiz publiskot, nu, piemēram, kas, ko teica darba grupā vai koreper grupā, bet lai tie tiktu piefiksēti un noteiktā brīdī tiek pieņemts lēmums, ka. Uh, tas tiek uh, publicēts, un pat arī vēsturiski raugoties uz likumdošanas normām, cilvēki var prajautīties, kas noteikties. Es tiesa, ja um, lēmumi tiek pieņemti un tiek uh, pierakstīti, piefiksēti, tad tie ir uh, jāpublisko kaut kādā noteiktā brīdī. Nav tādas iespējas tos nepublicēt. Uh, Un ja mēs raugamies uz to, kā padomu dažādās darba grupās un korapēr sēdē ir strādājusi, tad, nu, dalībvalstu nostājas netiek pierakstīts. Dažkārt mums vienkārši nav pieejas arī protokoliem. Nu, ja nav protokola, nu, jums nav iespējas to ar tiem iepazīties. Tātad divi pamatieteikumi. Tātad pamatieteikums ir tāds, ka dalībvalstu nostājām jābūt nu vismaz kaut kur fiksētām, pierakstītām. Nu nav nekas balts un melns, taču jāsamēro iespējamos riskus pret tiem riskiem, kurus tagad piedzīvojam. Proti um, par visu tiek malējot Brisele, no, no skaidrības, atsvešināšanās un tā tālāk. Uh, cilvēki saka, jā, ievēlētie birokrāti uh, rada šo um, apgrūtinājumu, bet būtībā tās ir dalība valstis patas. Paldies, eh, Eikhauta kungs, eh, sociāldemokrāta vārdā. Jā, labi. Kofod kungs, sociāldemokrāta vārdā. Paldies par ļoti izteiksmīgo runu un liekas, ka padomi ir drīzāk par nepubliskošanu nekā publiskošanu, un tas ir, nu, teiksim, tāds pretējs nostājas uh, gadījums. Mūs Eiropas parlamentā ir ievēlējuši pilsoņi. Mums ir demokrātiskas tiesības zināt, uh, kas tiek darīts. Un tas ir attiecībā uz valdībām arī padomēm. Būtu nepieciešama uzticība cība starp eh, institūcijām un pilsoņu labā tas nonāktu. Es ļoti uzmanīgi izlasīju jūsu sniegtās atbildes. Paldies par to. Un jūs rakstveida atbildēs, jūs sakat, ka padome neievēroja 9. maija eh, termiņu un atbildēs neagrākā jūlijā. Gribu uzdot jautājumu Viņi paši nosaka uh, termiņu, līdz kuram sniegs atbildi. Kas notiks, ja viņi nesniegs informāciju līdz uh, tam laikam, ko jūs kā tiesības sargs darīsiet? Un otrs jautājums. Ļoti skaidri secinājumos jūs sakat. Es uh, citēju jūsu atbildi, ka padomas rakstveida uh, darba grupas ne pilna pilnībā to, ko ir lēmums padomu par caurskatāmību, un tā nav veiksmīga prakse. Tas ir tas, ko jūs mums atbildējāt, un balstoties uz to, ko jūs redzējāt un ko jūs esat rakstējusi, vai jūs saskatat kādas izmaiņas padoms darba procedūrās, kopš jūs sākāt jūsu izmeklēšanu? Un otrs jautājums, vai padomi ir vērsusies pie jums attiecībā uz uh, slēgtiem procesiem? Uh, dažādiem dialogiem, kas uh, tagad notiek. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un ja ir jautājums par nodokļiem un uh, uzņēmumu aplikšanu nodokļiem, jāsaka, mēs esam uh, vienotajā tirgu un nodokļu jautājumi tādi kā uh, ļaun kaitējošas nodokļu prakses. Tirgu, kur ir brīva pakalpojumu, finanšu un cilvēku aprite, ir ļoti nozīmīgi. Mēs nevaram visi būt kopā, ja ir kaut kādas uh, Uh, slēgtas un uh, necaurskatāmas darba grupas. Kas tad notiek? Nu, praktiski uh, Eiropas uh, pilsoņu intereses un valstu intereses netiek ievērotas. Laiks atbildē. Jā, nu tā tad 9. maija uh, termiņš, nu tas ir vienkārši. Uh, Tā ir vienkārši sakritība ar Eiropas dienu, absolūta uh, sakritība, nekas uh, cits. Mēs varam arī pagarināt šo termiņu, uh, bet mēs tuvojamies 2019. gadam. Mēs nepiedāvāsim un uh, neakceptēsim uh, vēlreiz pagarinājumus pirms divām nedēļām uh, arī vērsās pie mums un teica, mēs gribam pagarinājumu, mēs teicām nē. Es domāju, ka uh, es uh, īpašu uh, ziņojumu uh, sastādīšu parlamentam un uh, mēģināšu iegūt parlamenta atbalstu arī attiecībā uz manu uh, otro mandātu. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un šeit ir skārtas. Uh, sabiedrības intereses. Attiecībā uz uzlabojumiem, jā, es domāju, ka ir uzlabojumi panākti, taču citi ieteikumi, piemēram, saistībā ar dažādiem dokumentiem un tādu, nu, pilnīgi tā kā visatļautu ību un 1049 eh, dokumenti ietveros ir kas ir uh, publiskot un uh, kas nav publiskot uzreiz pēc pirmajām uh, diskusijām, tā ka tas ir vienkārši jautājums par uh, publiskošanas apjomu. Jūs nevarat vienkārši pateikt, ka pilnīgi viss nedrīkst tikt uh, īstenots. Ir ka uz katru dokumentu jāparaugās un jālemj attiecībā ar uh, 1049 dokumentu vai izņēmumu ir pieļaujama. Nākamais jautājums. Pēdējā komiteja ļoti uh, skaidri un arī ļoti skarbi runāja arī par parlamentu, biju nedaudz pārsteigta. Es nedaudz varu darīt attiecībā uz caurskatāmību, taču es domāju, ka tam ir jābūt pamatām, jo tad, kad jūs esat, nu, tā kā palaiduši to uh, gaisā, tā kā uh, Panamas dokumenti un citi uh, eh, dokumenti faili, tad ir uh, iespējama darbība tāda, kāda šeit, un tas īsteno arī spiedienu. Spiedienu un arī tas ietekmē sabiedrības apziņu. T bet tam ir nepieciešams ļoti augsts darbības līmenis un uh, sadarbība, burtiski tāda tā kā koalīcija. Līdz ar to es domāju, ka tas ir viens no izšķirīgiem jautājumiem. Tagad Rusātīkungs no tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji! Morēlī kundze, paldies par to, ka esat šeit zālē šo pēcpusdienu. Paldies par jūsu prezentāciju. Esmu ļoti gandarīts uzklausīt jūsu teikto un arī gandarīts par to, ka jūs un šeit parlaments atbalsta plašāku caurskatāmību. Gan jūs, gan mēs esam šeit, lai garantētu Eiropas pilsoņiem pieeju informācijai. Un tas uh, dod tādu ļoti veiksmīgu platformu sadarbībai. Es gribētu uzdot jums jautājumu, kā jūs varētu mums palīdzēt, lai mums būtu plašāka pieeja sensitīvai vai nesensitīvai, bet aizsargātai informācijai, ar kuru nesam varējuši iepazīties no, no, no um, padomas puses. Uh, iepriekšējā izskatīšanas komiteja pana uh, komiteja mēs prasījām dokumentus un daudzos gadījumos uh, saņēmām vienkārši baltas lapas vai arī lapas, kas bija pilnībās, viss bija izsvītrots, pilnīgi viss melns. Un tas uh, rada iespaidu, ka šis process ir nu, ļoti tāds savāds, viss tiek izdzēsts kas kaut kādā veidā varētu tikt uzskatīts par noslēpumu vai nē. Vai šī labā sadarbība starp jūsu institūciju un parlamentu, vai jūs varētu palīdzēt izveidot, nu, piemēram, vadlīnijas, piemēram, pār jautājumu par nodokļu jautājumiem un nodokļu prakses lēmumu dalību valstīs? vai arī par uh, alternatīviem labumguvējiem uh, dažādu transakciju kontekstā. Kā jūs varētu palīdzēt attiecībā uz šo informāciju, lai mēs varētu panākt plašāku un skaidrāku informācijas apriti un caurskatāmību šajos jautājumus? Otrs jautājums. 2018. gada februārī jūs ieviesāt ātro procedūras. Uh, ceļu attiecībā uz sūdzībām. Vai jūs varētu mums nu, dot tādu tā kā novērtējumu, kāda ir praksa līdz šim? Nu, varbūt ir pāragri dokt atbildi, bet nu, varbūt kādi pāris novērojumi. Paldies! Atbildē laiks. Paldies par šiem jautājumiem. Par caurskatāmību, kas notiek Eiropas Savienībā, institūcijas tā kā sniedz un nesniedz, sniedz un nesniedz uh, informāciju. Viņi pieņem lēmumu pilna plūsma vai uh, kaut kas nedaudz. Un ja jūs uh, nesat ar to apmierināt, tad varat vērsties pie manis vai tiesā. Un labākais veids, kā es varētu palīdzēt, ir izskatīt uh, sūdzību. Ja jums nav pieejas noteiktam dokumentam vai dokumentu kopumam un jums liekas, ka tas nav atbilstoši Vai jums ir dokumenti, kas ir pilnībā, kur saturs pilnībā ir svītrots, tad, ja jums ir iespēja iesniegt sūdzību, tad es varu raudzīties uz situāciju, kas notiek. Jā, protams, ka viņiem nav jāpilna mani ieteikumi, taču lielākajā daļu gadījumu viņi dara. Taču nu vismaz. A, šo institūciju spēki būs apvienoti, jo viņiem būtībā ir jādod arī atbildi, kādēļ šis konkrētais dokuments nav publiskots. Un es domāju, ka tas varētu jau palīdzēt. Lai arī ko es varētu darīt, lai palīdzētu, bet jūs varat palīdzēt arī man nu, piemēram, nosūtot uh, sūdzību, ja tā ir jūsu izvēle. Un tādā plašākā kontekstā raugoties uz to, ko jūs teicāt, ir uh, satīklojums cilvēki, kas uh, neatkarīgi strādā un, un arī ārpus tiesām strādā. Viņi nodarbojas ar uh, viņu jurisdikcijā esošām, piemēram, sūdzībām. Varbūt, ka būtu iespējams kaut kādas, uh, nu, tāda tā kā saita ar šiem informācijas pretpretējiem un kā a, var risināt jautājumus attiecībā uz nodokļu jautājumiem. Par ātrās procedūras jautājumu noturēsim iekšķus, tas labi darbojas. Tas, ko mēs a, darījām, ir ļoti vienkārši. Caurskatāmības sūdzības ir atšķirs no citām, jo brīdī, kad saņemam tās, institūcija vai tā ir komisija vai padome vai arī kāds cits, ir eh, jau uh, eh, definitīvi lēma pieņēma. Un uh, pagātnē mēs vērsāmies pie viņiem un uh, arī prasījām atbildi, bet tā ir laika zaudēšana. Komisijas piekrišanā procedūrā un sadarbojoties ar viņu, mēs mainam procedūru. Tikko kā ir sūdzība, mēs uzreiz sākam ar to darboties, arī kamēr pilns skaidrojums nav sastādīts. Un dažkārt aizvien ir klaviešanās, bet nu, mēs tiešām esam gandarīti par sasniegto un tas darbojas labi. Paldies! Sociāldemokrāta Arnsts Kons. Es turpināšu vāciski. Jā, paldies, priekšsēta kungs, paldies, Orailī kungs, ka jūs esat šodien šeit, un paldies, ka attiecībā uz caurskatāmību zinām, ka esat mūsu pusē. Par sadarbību ar padomi, nu, ne tikai budžeta uh, pieņemšanas procedūrā konta komitejā, bet arī daudzās citās uh, vietās esam to piedzīvojuši un esam daudz uh, jomas pieredzējuši, kur darbība nav īpaši veiksmīga. Tikai viens jautājums, tā kā jums ir plašāka kompetence pieprasīt dokumentus, Un jautājums uh, iesniegt par dokumentiem. Jums ir plašāka kompetence nekā mums parlamentam, vai tas ir pamatoti? Kā jūs domājat, vai arī jūs domājat, ka mēs kā parlaments varētu saņemt plašāku kompetenci šajā jautājumā, lai arī mēs tikpat bieži saskaramies ar noraidošu attieksmi kā jūs? I, I that, that, that is... Jā, es uh, zinu, ka tas ir jautājums, par ko daudz tiek runāts Arī mm, taks komiteja šo jautājumu izcēla. Taks pagaidu komiteja un arī parlamenta komitejas, it īpaši tad, kad tie strādā ar tādiem jūtīgiem uh, un izmeklēšanas jautājumiem arī šī komiteja ar tādiem jautājumiem strādā. Arī jūs priekšsēdētājs, jā, kungs, jūs jau citējāt, ka institūcijām jā, jāsadarbojas ciešā godīgā sadarbībā. Es domāju, ka šeit ir arī politisks darbs darāms. Un, mm, nu, es domāju, kā jau teicu, atbildot uz kādu citu jautājumu, kas saistībā ar manis pašas darbību palīdzētu uh, saņemt sūdzības, lai es varētu sākt, nu sākt uh, izmeklēt uh, šo uh, iespaidu vai iemeslu, kādēļ lietas ir tādas, kādas tās ir. Bet, nu, formāli, jā, un uh, izmeklēšanas jautājuma plašāka pieeja. Es kā pilsonis, nu, nemaz nerunājot par tiesību sargu un uh, runājot par uh, nodokļu praksi, mani šokēja uh, jautājums, ka gadā biljonu eiro Eiropas Savienība zaudē kaitējušas nodokļu prakses rezultātā. Pilsoņi to nemaz nezina. Viņi domā, piemēram, par lokāliem multimiljonāriem, kas kaut kādā veidā apiet nodokļu apmaksas praksi. Daudz, kas jāpadara uh, pilsoņus informējot par to, cik ļoti nozīmīgi ir šie jautājumi. Paldies! Torvalds kungs no Aldas. Jā, paldies. Es esmu apsēdies sev neierastā vietā. Parasti tad, kad es aprakstu to, ko mēs cenšamies darīt cīnoties ar izvairīšanos no nodokļu uh, Eh, nomaks ir šī apgrieztā cietumnieku dilema. Patiesajā cietumnieku dilemā noziedznieki piekrīt sadarboties, jo uzskata, ka no tā kaut ko iegūs. Šajā gadījumā un mēs nerunājam par noziedzniekiem, bet par kādu konkrētu iestādi. Viņi mūs vienkārši bloķē. Jūs savā prezentācijā norādījāt, ka šāda veida bloķēšana rada tādu negatīvu pieredzi un atspoguļojumu presē par Eiropas Savienību kopumā. Līdz ar to komisija rīkojoties tā, kā viņi rīkojas, tas īstenībā kaitē Eiropas Savienībai. Nu jā, mūsu rīcībā nav e, tādu pilnvaru kā policistiem zināmajā cietumnieku dilemā. Ko jūs varētu atbildēt uz to? Atbilde, nu es arī nes, nesaukšu šīs lietas tieši tā, kā jūs to darījāt. Es piekrītu jūsu idejai, Mēs burtiski katru nedēļu dzirdam kādu no Eiropas Savienības valstu vadītājiem, kas strādā padomē, darbojas tur, ba bāžas e, par to, kāda būs populisma ietekme, Brexit ietekme un tā tālāk. Es domāju, ka padomē ir jāizdara secinājumi. Ja, jāsaskat šī kopsakarība. Un e, kopsakarība ar to, kas notiek ikdienā. Un tuvojoties vēlēšanām, es runāju par Eiropas parlamenta vēlēšanām, mēs visur redzam debats par Eiropas nākotni, cilvēki ir aktīvi, bet eh, tam ir jāpārvēršas arī kaut kā taustāmā. Un tad ir jāskat arī šādi jautājumi. Es jau runāju par noslēpumainību saistībā ar eh, dalību valstu nostāju padomē. Nevaram iedomāties, ka ministrs uzstājas eh, manā valstī, piemēram, īrijā, radioprogrammā, un viņam kaut ko jautās par eh, likumdošanas projektu, un ministrs atbildētu, nē, es neatbildēšu, tas ir noslēpums, bet padoms līmenī gan tas tā notiek. Jā, es saprotu, ka ir jau mm, atšķirīga dinamika padoms līmenī, bet principā tas notiek šobrīd tieši tā. Jā, tas ir biedējoši, un tas varbūt traucē veidot eh, vienotu nostāju, ja ir liela atklātība, bet padomē ir jāspēj arī uzticēties iedzīvotājiem. Un eh, jāsaprot, ka nepieciešama kompromisa meklēšana demokrātijā. Tā kā ir vajadzīga atsimedzot drosme to darīt. Paldies! Zaļie, Maks Andersons. Paldies! Tikuši ir uzdoti ļoti daudz labi jautājumi un arī saņemts labas atbildes, bet man vēl sarakstā daži jautājumi palikuši. Pirmais Vai esat saņēmusi skaidrojumu no padomes, kāpēc viņi nav spējuši iekļauties 9. Eh, māja termiņā? Vai jums ir informācija par dalību valsts nostāju šajā jautājumā? Un vēlos jautāt arī par vēl kādu svarīgu jautājumu saistībā ar eh, likumdošanas procesu caurskatāmību. Runa ir par trialogu caurskatāmību. Mums tagad ir pieejams Eiropas Savienības tiesas spriedums tieši par trialogu caurskatāmību. Kādi būs jūsu nākamie soļi, lai nodrošinātu, ka spriedums uh, un no tā izrietošā, uh, izrietošā secinājuma arī tik ņemt vērā un īstenot? Atbilde. Attiecībā uz padomes eh, sniegto atbildi, viņi norādīja, ka viņam nav bijis laiks. Nu, nekas vairāk arī man nav zināms. Kas attiec uz trialogiem, jā, mēs izmeklējām šo jautājumu un izteicām arī vairākas rekomendācijas. Tobrīd padome komisija un parlaments gaidīja Eiropas Savienības tiesas spriedumu attiecībā uz tās augto četru aiļu dokumentu. Spriedums tika publiskots pirms trim vai četrām nedēļām, un tajā tika norādīts, ka nav neviena iemesla, kāpēc šādas eh, dokuments nebūtu pieejams eh, trialoga eh, procesā saskaņā ar regulu 1049. Un tad katrā ziņā noslēdzoties trialogam, tam būtu jābūt pieejamam. Tagad, kad spriedums ir pieejams, mēs atkal centīsimies noskaidrot, kādas ir izmaiņas. Ir arī atrunāts, eh, kas ir nepieciešams, lai iedzīvotāji varētu uzzināt, kad notiek trialogi, kas tur piedalās, par ko tie ir. Mums ir spēkā politika par turpmākām darbībām, lai pārliecinātos, ka rekomendācijas ir e, ieviestas. Un tad kavēšanās bija saistīts ar to, ka tika gaidīts spriedums, bet tagad mēs varēsim spērt nākamos soļus. Paldies! Goe, Martins Šerdevans. Paldies priekšsarētāji, paldies e, Railijas kundzei par jūsu lielisko uzrunu. Jūs norādījāt, ka attiecīgā regula ir paredzēta caurskatāmības nodrošināšanai padomus dokumentiem un dalību valsts nostāju, un mēs eh, saskaramies ar vilšanos eh, tādēļ, ka padome atsakās eh, mums atklāt, kāda ir dalību valsts nostāja un dalību valstu nostājas bieži vien pat netiek reģistrētas padomas dokumentos. Tas norāda, ka padoma pārkāp 15. pānto attiecīgajā regulā attiecībā uz publiskajiem dokumentiem, kas prasa, ka uh, iestādēm ir jāpieņem atbilstoša prakse, lai nodrošinātu atbilstību tiesībām uz informāciju, pieejamību zinot, ka padome nav izpildījuši šo termiņu, vai jums ir process tālākai kontrolē par to, kā tiek ieviesti jūsu jūs ieteikumi vai rekomendācijas? Vai jūs plānojat veikt tālāku izmeklēšanu šajā jautājumā? Un vai ir iespējama arī tiesiska rīcība no jūsu puses attiecībā uz padomus administratīvo praksi? Atbilde. Nu, protams, e, var celt prasību tiesā attiecībā uz atteikumu sniegt piekļuvi dokumentiem, kā tas deputātiem ir bijis iepriekš. Tas, ko es daru, ir ļoti liels solis uz priekšu manam birojam. Es sagatavošu īpašu ziņojumu, prasot parlamentu atbalstu. Uh, Un šīs ir tikai otrais gadījums, kad e, kopš 2013. gada sākoties manam pilnvaru termiņam es esmu sagatavojusi īpašu ziņojumu. Tā kā savā ziņā pirmais bija balstījās uz to darbu, ko man priekštecis bija veids, tā kā šis būs pilnībā mans pirmais tāds īpašais ziņojums. Un nu, kur ir e, šī um, bloķēšā rīcība? padomē, kāpēc nesaņemam dokumentus, jāņem vērā kāda politiskā sensitivitāte, bet ņemot vērā, ka nodokļu jautājums, kāds tas ir, un ka mēs nerunājam par miljoniem, eh, miljārdiem, bet gan par triljoniem, kas iet garām valstu kasēm, tad lobēšanai, protams, ir milzīga loma, un tā šī situācija ir jārisina. Un tieši lobēšana caurskatāmība ir bijis eh, tas temats, pie kura es ļoti daudz esmu strādājis. Arī par to, ka ir nepieciešams stiprināt noteikumus eh, par lobēšanu, ieviešot eh, lobēšanas reģistru un tā tālāk. Esmu runājusi arī ar ombudiem citās valstīs par to, kā lobēšana tiek regulēta vai netiek regulēta dalību valstīs. Jāsaka, ka šīs ir viens no tematiem, par kuru visvairāk tiek lobēts gan dalību valstīs atsevišķi, gan Eiropas Savienības līmenī. Es nezinu, cik e, lielā mērā to var noskaidrot, bet katrā ziņā šāds process ir, tas pastāv. Un e, pie tā arī strādā šī komiteja un citi. Un katrā ziņā mana reakcija būs īpašais ziņojums, kuras e, sagatavošu nākamnedēļ. Paldies, Barbara Kapela, ENF. Paldies, priekšsēdētājs, paldies Aurēlī kundze par ļoti interesanto prezentāciju. Es strādāju pana eh, izvērtēšanas komitejā un eh, tā kā jūs teicāt, ka sūdzība būtu iespēja jūsu kompetences ietvaros un jūsu mandāti ietvaros eh, vērsties pie padomas. Jā, es domāju par to, cik Tad dažādi padomas dokumenti jau pana, komitejā ir bijuši. Varbūt, ka vajadzēja jums iesniegt sūdību pret padomu. Nu, mēs pēc tam to arī varam vēl izdarīt. Priekšsēdētājs taču arī ir klāta. Es domāju, ka nu, tas arī tā diezgan augstprātīgi nav padoms, ka netika ievērots termiņš līdz 9. maijam. Es pieņemu, ka jūs devāt pietiekami lai, daudz laika, lai varētu adekvāti reaģēt, un tādēļ es gribētu lūgt Vai jūs varētu nu, tuvāk skaidrot, eh, kas tad eh, šajā eh, īpašajā ziņojumā, tas ir jūsu īpašais ziņojums, ko jūs prasīsiet, kā jūs versīsieties pie padomus? Nu, otrs jautājums mm, - rīcības grupa pēc pāna izskatīšanas komitejas ir ļoti skaidri, ka es saraksts par. Um, nodokļu administrācijām, kas nesadarbojas, ir sākts arī šāds uzskaitīšanas process, un tas nav bijis īsti skaidrs, un jūs arī runājat par to, kāda valsts tiek ietvert šajā sarakstā, kāda ne, kas tiek svītrots un tā tālāk. Bija ļoti daudz necārskatāmības šajā procesā, un jautājums šodien var arī šajā rīcības, starp rīcības gadījumā par uzņēmumu nodokļiem būt kāda specifiski uh, noteikumi vai arī vadlīnijas, lai arī nebija formāls sūdzības, kā šie procesi varētu tādi caurskatāmāki būt vienkārši pēc definīcijas un tāds standartizēts uh, pieejas jautājums, un uh, tas būtu visā šajā uh, jautājumu lokā par atskaits sniegšanas pienākumu un šo diplomātijas slēgtām durvīm konkrēta rīcība, standarti, vadlīnijas, lai šeit atkal nebūtu tādā necaurskatāmības uh, purvā slēgti. Okay, uh, um, be... Paldies par jautājumu. Tas, ko es lūkšu parlamentu darīt, vērsīšos pie AFCO un PETI komitejām un, protams, plenāru sēdē. Vienkārši lūkšu atbalstīt manas rekomendācijas lai izdarītu spiedienu uz padomu rīkoties. Un tas notiks pavisam drīz. Kas attiec uz citiem jūs minētajiem jautājumiem? Es saprotu, ka es jau atkārtojos, bet vienkāršākais, ko jūs varat darīt, ir iesūtīt sūdzības. Un tad es varu uzzināt, kāda ir iemesli, kāpēc padome ir atteikusi. Un tad es varēšu izvērtēt, tad, kad būs pietiekams sūdzību skaits, lai varētu detalizēt uzzināt šo informāciju. Un vai iemesli informācijas neatklāšanai bija pamatoti. Kamēr nav sūdzības, es to nevaru izdarīt. Un Protams, var arī neformāli vērsties pie, kādam no, pie kāda no maniem izmeklētājiem šajos jautājumos, un mēs varam meklēt veidu, kā šo jautājumu virzīt uz priekšu. Tā kā droši sazinieties ar manu biroju, un jūs varēsiet eh, pakonsultēties ar cilvēkiem, eh, kas var jums norādīt, kā tālāk rīkoties. Katrā ziņā rakstot savu uzrunu, es pārbaudīju, vai mums ir bijušas kādas sūdzības šajā sabiedrībai ļoti aktuālajā tematā, nu, tāda nebija, bet es labprāt jums palīdzētu. Paldies, Delangas kundze, PP. E Jā, paldies. Es atvainojos, ka nebiju klāta jūsu uzrunas laikā. Vēlējos dzirdēt jūsu pieredzi. Jūs e, strādājat pie Kozaka un Nacionālā parlamenta jautājumiem. Jūsuprāt, kā mēs varam izmantot to informāciju, kas ir pieejama dažās dalību valstīs, kur notiek aktīvas debats par Eiropas normatīvajiem dosjē, kur ministri nacionālajās debatēs pauž skaidru nostāju. Un no manas pieredzes praktiskās pieredzes pēdējos desmit gados, es redzu, ka var salīdzināt to, ko ministri saka savā dalību valstī un kāda informācija ir mūsu rīcībā Eiropas līmenī, bet vien, be, bieži vien neformāla informācija. Es to varu izdarīt savā dalību valstī Nīderlandē, jo es sekoju debatēm Nacionālajā parlamentā, un bieži vien neformāli, kā jūs jau arī norādījāt, šī informācija netiek pierakstīta, kāda ir nostāja, ko dalību valsts ir pieņēmusi padomē Un vairākos normatīvajos dosjē es to esmu varējis darīt vairākām dalību valstīm. Es redzu, kur ir informācijas nesakritība, bet nekad man nav bijusi iespēja iegūt tādu kopā par visām 28 vai turpmāk 27 dalību valstīm. Pēc jūsu pieredzes, ko jūs varat mums ieteikt? kā mēs varētu labāk strādāt ar to informāciju, kas ir pieejama jau nacionālajā līmenī, lai mums būtu li lielāka skaidrība par kopainu arī nodokļu jautājumos, salīdzinot ar to situāciju, kas ir šobrīd, kur mēs varam balstīties tikai uz ierobežotu informāciju, kur padome labprāt atklāja. Ko jūs mums ieteikt darīt? Atbilde. Nu, tad, kad ir tik sensitīvs jautājums kā šis, ir nepieciešams kāds politiskais līderis, kurš uzņemsies šo vadošo lomu. Un atvainojos, ka nepieminēju Kozak un it īpaši Nīderlandes eh, vadošo lomu, kas mudina savus kolēģus padarīt padomus darbu caurskatāmāku, un prezidentūras ietvaros daudz kas tika darīts e, pie caurskatāmības. Cik valstis parakstīja? 20 nacionālajie parlamenti. Tas jau ir labs sākums, bet tas ir jādara tieši šādā līmenī. Savā darbā es bieži vien saskaros ar grūtībām e, ieinteresēt cilvēkus. Un ja nav eh, vienprātība, kas iekļauj eh, pilsonisko sabiedrību, politiķus, parlaments, eh, nevalstiskās organizācijas, tad ir grūti. Tā kā Kozaka darbs ir ļoti svarīgs, un mēs to arī redzam, un tas bija ļoti noderīgi mūsu veiktajam darbam un Nīderlandes lomai kā viņi virzīja uz priekšo jautājumu. Es domāju, viņi daudz eh, paņēma no tā darba, ko veicām pie trialoga jautājumiem. Kaut arī šī sadarbība varbūt ir neformāla, tā ļoti noderīga. Ir nepieciešams, lai cilvēki tiešām aktīvāk darbotos, lai cilvēki zinātu, cik šīs lietas ir svarīgas. Un es jau sacīju iepriekš, tikai lasot eh, iepriekšējās komitejas ziņojumu, es kā Eh, iedzīvotājs, kā pilsonis sapratu, cik eh, milzīgi ir iesaistītie skaitļi un eh, cik liela ietekme ir šim jautājumam uz iedzīvotājiem. Un tā kā tas, ko darat jūs, jūsu valdība un kozak, tas ir ļoti noderīgs darbs. Un ja, ja es varu palīdzēt, tad noteikti labprāt to darīšu. Paldies! Paldies! Rozjēra kundze. Merci, merci beaucoup pour. Euh, paldies, paldies par jūsu ieteikumiem. Jā, protams, ka tie ir ļoti nozīmīgi. Šim parlamentam mēs redzam, ka cārskatāmīgs trūkums padomā traucē mūsu darbam. It īpaši par uh, rīcības uh, kodeksi daudz, uh, kas tiek kritizēts, taks viens, taks divi. Uh, secinājumies. Mm, jūs tam diezgan plaši izskatījāt jautājumus, vai ir kādi specifiski izmeklēšanas, specifiskas aktivitātes plānotas attiecībā ar šo institūciju, kas ir ļoti īpaša un runājot par šo nodokļu prakses vienlīdzību. Un vai jūs sāksiet tādus darbus? Un tāpat es gribēju atgriezties arī pie jautājumu par trilogu dokumentiem un to pieejamību. Vai jūs domājat, ka tas bija loģiski tiesa lēmumā jauns argumentus dot, lai prasītu plašāku caurskatāmību no padomas un arī no dalību valstīm? Um, as, as everybody has, has noted it. Un kā jau principā visi klātesošie to atzīmēja, Šis ir ļoti sensitīvs un strīdīgs jautājums. Gatavoties šai uzklausīšanai, es lasīju komisijas vispārīgo nostāju attiecībā uz nodokļu jomu, un viena no pirmajām rindiņām bija, ka nodokļi skar dalību valstu suverenitāti. Tā kā tas ir tikai saprotami kāpēc šis jautājums ir tik būtisks. No otras puses ir arī liela sabiedrības ieinteresētība. Un to mēs redzam no šīs komitejas un citu komiteju darba. Es netaisos eh, pārmērīgi izcelt eh, savu lomu šai procesā. Katrā ziņā es apzinos, ka sabiedrība ir ļoti interesēta šajā darbā. Es necenšos uh, kopēt eh, kādas citas iestādes darbu, kas varbūt to varētu labāk darīt. Un es arī netaisos arī izšķies savu laiku veltīgi. Katrā ziņā es atzinīgi vērtētu individuālu rīcību un e, ar laiku nonāk pie tādas sistēmiskākas pieejas. Ņemot vērā, ka man nav skaidrs e, kā padomu strādā šais jautājums, tā kā sākumā varbūt varētu sākt ar individuālām sūdzībām. Thank you. Paldies. Ombudas kundze un visi runātāji bija ļoti tādi, um, racionāli un efektīvi savās, uh, savos komentāros. Uh, ja neviens vairs izteikties nevēlas, vēl, uh, gribu vecāt, vai uh, divi. Uh, līdziņotāji, vai jums ir kas sakāms? Nē, Gomešs kundze brīvajā mikrofonā vēl, un tad uh, došu vārdu līdz referentiem. Gomešs kundze. Paldies, Orelijas kundze, par jūsu pausto nostāju, un mēs augstu vērtējam jūsu pausto atbalstu mūsu darbībai. Uh, Un jūs teicāt, ka padomes ieviestā necaurskatāmība var novest pie ļaunprātīgas eh, um, savu administratīvo pilnvaru izmantošanas. Bet mēs zinām no komisijas, ka vismaz 50 miljārdi aiziet garām Eiropas Savienības un dalību valstu kasēm. Uh, nodokļu karuseļu krāpšanas schēmās un tādējādi tiek finansēta organizētā noziedzība un tādas teroristiskās organizācijas kā Al-Qaida un Daesh. Vismaz to mums saka komisija. Tā kā es domāju, ka situācija var būt daudz nopietnāka nekā vienkārši uh, ļāprātīgums ar to pilnvaru izmantošanu. Tā varētu būt pat atbalstīt teroristisko organizāciju atbalstīšanu, lai tās varētu turpināt finansēt savu kriminālo darbību. Piemēram, runājot par PVN krāpšanas schēmām, kur komisija ir ierosinājusi dalību valstīm rīkoties, bet jau pirms gada ir sagatavots priekšlikums, bet nekas nav ticis darīts. Ko jūs teiksiet? Atbilde. Es saprotu, ka tas var būt eh, tiešām ļoti nepatīkami, ka šādi komisijas priekšlikumi tiek bloķēti padomē, ne tikai nodokļu jomā, bet arī citās jomās. Un es saprotu, ka jautājums par nelikumīgi iegūto naudas līdzekļu legalizāciju ir ļoti nopietns. Un, kā jūs teicāt, šī naudas atmazgāšana arī tiek izmantota, lai atbalstītu un veicinātu uh, terorismu. Un katrā ziņā es domāju, ka komisija un padomu ļoti labi apzinās to, kā, kāda ir šī problēma un, un, un kāds, kāds ir šīs problēmas eh, patiesais dziļums un apmēri. Un katrā eh, ziņā eh, tieši tādēļ arī ir sagatavotas rekomendācijas, un, bet jūs ļoti pareizi norādījāt uz akūtākajām problēmām. No savas pieredzes strādājot ombudu amatā un savā valstī, es redzu, ka daudzas lietas ir politiski sensitīvas, Eh, saspringtas, saspīlētas, un jo atšķirīgākas interešu grupas ir iesaistītas konkrētajā jautājumā, jo grūtāk ir panākt kādas izmaiņas. Un tieši tādēļ arī mans birojs strādā, lai nodrošinātu caurskatāmību, kas dotu sabiedrībai vajadzīgo informāciju. lai sabiedrība būtu informēta par to, kas notiek. Paldies! Paldies! Iepe Kofod kungs. Vēlos pateikties uh, ombudas kundzei par ļoti labajām atbildēm, uh, kā jau jūs teicāt pašā sākumā. Mēs uh, šajā īpašajā taks trīs komitejā uh, raugāmies uz uh, uzņēmumu darbību, uz to, ko dara uh, finanšu cilvēki, ko dara institūcijas, uh, bet es domāju, ka no vienas puses jā, ir sabiedrība un uzņēmumi, bet no otras puses institūcijas, un tām ir jābūt caurskatāmām, tām ir jāatskaitās sabiedrībai, kas notiek, jo sabiedrībai ir jāzina, kas notiek. Es domāju, šī mūsu cīņa par caurskatāmību ir fundamentāli svarīgi, jo ja mēs gribam izveidot godīgu, vienotu tirgu Eiropā, tad mēs nedrīkstam pieļaut, eh, ka lielās korporācijas izmanto uh, nepilnības nodokļu likumdošanā, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Piemēram, McDonald's Eiropā uh, ne, nemaksā neko gandrīz nodokļos jo eh, viņi deklarē savu pēļņu ārpus Eiropas Savienības. Mans eh, vēstījums jums būtu tāds, ka mums ir jācīnās par caurskatāmību eh, savās institūcijās, dalību valstu valdībās, jo dalību valstu valdības arī ir vienlīdz vainīgas šajā situācijā, ka ir iespējams izvairīties no nodokļiem, un mums ir jāzina, kādu pozīciju ieņem konkrētās valsts valdība, uh, lai mēs attiecīgi varētu rīkoties un informēt sabiedrību. Piemēram, divās Eiropas Savienības dalību valstīs, Austrijā un Luksemburgā, ir likums par, bija likums par banku noslēpumu, un mums izdevās uh, to atcelt. Un, piemēram, uh, Šveice bija pirmā, uh, kas atcēla bankas noslēpumu um, normas attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu kontiem šajā valstī. Tas, ko jūs teicāt par padomi un tās rīcību, es domāju, ka ja mēs neko nemainīsim, tad tas atsauksies uh, nākotnē. Tas uh, negatīvi ietekmēs sabiedrības uzticību Eiropas Savienības institūcijām un arī mūsu pašu sadarbību. Vienotajā tirgu ir jā jāatceļ visi šķēršļi kapitāla pārvietošanai, bet tajā pat laikā uh, mums ir jānodrošina vienotu nodokļu politika visās Eiropas saimnības dalībvalstīs. Es domāju, ka ja tas netiek nodrošināts, tad šī situācija ir neloģiska. Vēlos pateikt, ka mums ir jāstrādā kopā, jācīnās par caurskatāmību ne tikai eh, uzņēmumu nodokļu jomā, bet arī tajā, ko dara finanšu ministri, ekofin eh, ministru padomē, ko dara Eiropas Savienības padome, eh, ko dara dalībvalstu valdības, veidojot tā saucamās nodokļu paradīzes. Un um, Tā kā mums ir kritēriji trešo valstu jurisdikcijā, mēs varētu šādas pašas kritērijas attiecināt arī uz Eiropas Savienības dalību valstīm, ja to uh, rīcība uh, atbilst kritērijiem, kā, pēc kādiem mēs vērtējam trešās valstis. Lielas paldies! Tālāk Ludeks Nīdermājer kungs lūdzu. Paldies! Vēlos atgriezties pie jautājuma uh, par caurskatāmību pret efekt, pret, pretstatā efektivitātei. 90. gados es strādāju centrālajā bankā, un centrālās bankas 90. gados būtiski uzlaboja caurskatāmību, kas noved pie monetārās politikas efektivitātes palielināšanās. Uh, Mm, varbūt, ka mm, valdība darbība pieņemot politiskus jautājumus ir nedaudz atšķirīga nekā centrālajās bankās, bet kā jūs paredzat uzlabot padomas caurskatāmību nodokļu jomā? Šis jautājums ļoti delikāts, jo nodokļu jomā lēmumi ir jāpieņem vienbalsīgi vai ir kāda vismazākā iespēja, ka ir iespējams atrast kādu kompromisu un vai caurskatāmība tiešām novadīs pie labākas lēmumu pieņemšanas nodokļu jomā? Paldies! Diemžēl eh, manā rīcībā nav kristāla lodes, kuras varētu ieskatīties nākotnē. Bet, kā jau teicu, mani pārsteidza eh, šīs parādības uh, lielā izplatība un šīs problēmas dziļums. Un Jāsaka, ka pašas dalībvalstis nespēja realizēt daudz no savām rīcību politikām tādēļ, ka liela naudas līdzekļa aiziet garām valstu kasēm. Un, protams, sabiedrības interesēs ir, lai tiktu panākts kompromiss attiecībā uz nodokļu jautājumiem, bet es domāju, ka mēs vismaz zinām, kāda kādas, kāda ir dalība valstu pozīcija konkrētos jautājumos. Es, piemēram, gribētu zināt, kāda ir īrijas nostāja, Vācijas nostāja, Nīderlandes nostāja, jo patreiz tas nav zināms, jo padomē darbs notiek ļoti slepeni un tiešām uh, Ļoti bieži, piemēram, ministri, ministriju pārstāvji padomē pat slēp to, ko viņi ir lēmuši un par ko runājuši eh, padomē un slēp to no saviem kolēģiem galvaspilsētās. Tā kā eh, šeit ir jādomā par eh, tiešām ne tikai par sabiedrības sirdsapziņu, bet arī par šo caurskatāmību. Un, ka, bet kā jau es teicu, ja pie mums nonāks konkrētas sūdzības, tad mēs varēsim attiecīgi izvērtēt padomas rīcību, atsakoties publiskot atsevišķus dokumentus un uh, protokols. Paldies! Jā, paldies par jūsu gatavību uh, palīdzēt uh, plašāk caurskatāmību un to eh, radīšanā. Tagad rīcības eh, grupas, eh, darba grupa, priekšsādātājs Panamas izskatīšanas komiteja mums paziņoja, ka tas nav Eiropas Savienības oficiāls instruments, bet starpvaldību mm, institūciju un pamatojums, kādēļ mums nedēva informāciju. Mēs neesam. Eiropas institūcija, līdz ar to nav tāda pienākuma sniegt informāciju. Un kā izskatās ar jūsu uh, institūciju, vai eh, jūs ievarat jūsu uh, mandātu, vai jūs eh, varat pieprasīt uh, un uh, aicināt sniegt tādu informāciju, kas ir intervencija. Nu, ar šo pamatojumu viss bija pilnīgi melns, izņemot darba kārtību, un mēs nespējām uh, saņemt informāciju, balstoties uz pamantu, pamatojumu, ka tas ir starpvaldība, nevis in, starp institūciju darba grupa un instruments. Vai jūs varētu kaut kā mainīt šo situāciju? Well, thank you very much. Lielas paldies! Vēlos pateikties ombudēji par uh, pienesumu mūsu debatēs. Aurēlijas kundze. Jā, es eh, vēlos eh, arī eh, vēlreiz uzsvērt, ka es ļoti ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies un vēlos pateikt, ka jautājumi, kas ir saistīti ar sarunu procesu padomas līmenī, ir uh, ļoti svarīgi, bet tas nenozīmē, ka mēs varētu liekt uh, pilsoņiem uh, viņu leģitīmās tiesības būt informētiem. Un es domāju, ka tie, kas pieļauj uh, to, ka klīst, teiksim, ka rodas šāds priekšstats vai ka klīst runas par to, ka ir šāda slepenība, kaut kāds slepens vienošanās Eiropas Savienības institūciju līmenī. Es domāju, tas kaitē visai Eiropas uh, Savienībai un kā tādai. Paldies! Lies paldies vēlreiz, un es tiešām ļoti ceru, ka padome reaģēs uz jūsu rekomendācijām uh, un darīs to konstruktīvi. un ka viņu darbs kļūst caurskatāmāks gan citām institūcijām, gan sabiedrībai. Mēs Uh, domāsim par to, kā iesniegt oficiālu sūdzību vai sūdzības uh, Eiropas Savienības uh, ombudu birojām. Uh, Lielas paldies vēlreiz jums, Orailijas kundze, par jūsu pienesumu un uh, par uh, pūliņiem uzlabojot caurskatāmību Eiropas Savienības institūcijās. Paldies! So to... Tādējādi varam pāriet eh, pie nākamās eh, šīs dienas uzklausīšanas paneļa diskusijas. Tas ir Eiropas Savienības saraksts par jurisdikcijām, kas nesadarbojas, vai ir iespējama kāda uzlabojuma šajā jomā. Un iepazīstināšu jūs ar eh, runātājiem Valēru Mutaljēru kungs, kurš ir D direktorāta direktors Tas ir direktorāts, kas nodarbojas ar tiešo nodokļu jautājumiem, nodokļu koordināciju, ekonomisko analīzu un novērtēšanu, un Elī Vande Velda kundze no Haseltas universitātes, uh, Aleks Kobenkungs, uh, Tax Justice sadarbības tīkla vadītājs un Johans Langerloks, Eiropas Savienības eh, politiskais padomdevējs um, nodokļu un nevienlīdzības jautājumos no Oxfam. Piecas uh, minūtes uh, katram no runātājiem. Un Mēs sāksim ar Valēru Mutaljeru kungu. Un tā kā mēs runājam par caurskatāmību, tad varu atklāt, ka šodien es, e, viņš e, kļūst par vienu gadu vecāks un viedāks, un tādēļ vēl viņam visu to labāko dzimšanas dienā un ceru, ka viņš dzimšanas dienu nosniedz kopā ar mums. Paldies, priekšsēdētāji! godātie deputāti. Tas ir ļoti jauks veids, kā pavadīt dzimšanas dienas pēcpusdienu šeit kopā ar jums. Un pastāstīšu par šo sārakstu. Šādu ideju komisija vispirms publiskoja 2016. gada sākumā. 2017. Uh, gada decembrī dalību valstis pieņēma un apstiprināja pirmo uh, šādu sarakstu uh, pēc padziļināta skrīninga procesa par 92 jurisdikcijām pasaulē koordinācija un uh, politiskā garība bija ļoti svarīga, bet vēl svarīgāk sagatavojot šādu sārakstu Eiropas Savienībai izdevās piesaistīt starptautisko partneru uzmanību un uzklausīt uh, Eiropas Savienības nostāju šajā jomā. Lielākā daļa minēto jurisdikciju tika konstatēt nopietni pārkāpumi un uh, tehniskajā fāzē šīs jurisdikcijas sadarbojās ar ekspertiem un lai konstatētu faktus. Lielākā daļa jurisdikciju mm, politiskajā līmenī apņēmās novērst trūkums un nepilnības. SAO saraksts, kas ir balstīts uz eh, caurskatāmību, ir savādāks, bet eh, mūsu izmantotie kritēriji attiecas uz visa veida nepilnībām un trūkumiem gan caurskatāmību, gan kaitniecīgu nodokļu praksi, kā arī riska saistīts ar uh, nulles nodokļu jurisdikciju. Eiropas Savienības uh, darbības uh, rezultātā vairāk uh, nekā simts jurisdikcijas vēl tiks izvērtēts līdz šī gada beigām. Daudz jurisdikcijas ir apņēmušās ieviest starptautiskos standartus nodokļu caurskatāmības jomā un apņēmušās uzlabot savus nodokļu sistēmas, kas attiecas uz nulles uh, nodokļu jurisdikciju jurisdikcijām, tad tās ir piekritušas ieviest uh, um, jaunas prasības savā nodokļu likumdošanā. Šīs jurisdikcijas strādā pie tā, lai ieviestu izmaiņas uh, līdz šī gada beigām uh, vai jaunatīstības valstu gadījumā līdz nākamā gada beigām. Un pat mēs esam uzsākuši daudzus dialogus ar minētajām jurisdikcijām, sniedzot vajadzīgo tehnisko palīdzību, lai ikviena jurisdikcija saprastu, kas no tām tiek sagaidīts. Tajā pat laikā Jebkura valsts jurisdikcija, kas nesadarbojas un neīsteno solītās pārmaiņas, saskarsies ar konsekvencēm. un tas varētu nozīmēt konkrētus pasākums, kas vērsti pret jurisdikcijām, eh, kas konsekventi atsakās ievērot šos starptautiskos standartus. Un tādējādi mēs nonākam pie ļoti svarīga darba, kas eh, notiek, eh, lai izstrādātu aizsardzības pasākums. Jo no paša sākuma komisija uzsvēra, ka ir nepieciešami spēcīgi un atturoši pasākumi, kas tiktu piemēroti pret visām sarakstā iekļautajām jurisdikcijām Komisija uzskata, ka vēl ir tāls ceļš ejams, kamēr šis mērķis tiks sasniegts pilnībā. Patreizējā prakse pierāda to, ka patreizējie pasākumi nav pietiekami iedarbīgi un koordinēti. Komisija ir izdarījusi daudz, lai Eiropas eh, Savienības saraksts eh, būtu iedarbīgs. Piemēram, Eiropas Savienības pamatlikumdošanā ir iestrādāti pasākumi, kas nodrošina to, ka Eiropas Savienības sarakstā iekļautās eh, valstis izjūt sekas no šādas darbības. Un, uh, Eiropas parlaments un padome ir vienojušās par izmaiņām finanšu regulā un citos tiesiskajos instrumentos, kas ievieš jēdzienu par izvairīšanos no nodokļiem un sasaista Eiropas Savienības finansējumu trešajām valstīm un e, nesadarbojošos jurisdikciju sarakstu. Marta beigās komisija publiskoja paziņojumu, kur šīs normas tiek izklāstīts un paskaidrotas un tiek paskaidrots, kā tas ietekmēs starptautiskās institūcijas kritērijas, ka tās izmanto Eiropas Savienības līdzekļus. Līdz ar to mēs esam gatavi sadarboties ar eh, dažādiem starptautiskajiem partneriem jautājumā par ES sarakstu. Un, kā jau tika minēts, eh, mēs eh, strādājam kopā ar ombudi un komisija šo sarakstu gatavo atbilstoši pilnīgām atklātības un caurskatāmības eh, garām, balstoties uz taisnīgiem kritērijiem un uz objektīvu novērtējumu. Pavisam nesen komisārs Moskovičī Ekofinu aicināja uh, publiskot uh, trešo uh, valstu iesūtītās uh, saprašanās memoranda vēstules. Uh, protams, saņemot atļauju no trešās valsts jurisdikcijas vispirms. Šāda caurskatāmība un uh, papildus uzraudzība minētajām jurisdikcijām uh, cerams novadīs pie tā, ka tās izpildīs solīto. Eiropas Savienības sarakstu veidošanas procesam ir jāattīstās. Pagājušajā gadā mēs vienojāmies izstrādāt jaunus kritērijus Uh, patiesā labumguvēja jautājumā un BEPS uh, minimālo standartu jomā. Noslēgumā. Šis saraksts tā veidošana ir dinamisks process, pie kā uh, komisija turpinās strādāt. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns, ko noteikti var uzlabot un pilnveidot. Eiropas Savienības parlaments vienmēr ir kalpojis par labu ideju un iedvesmu avotu šajā jomā. Mēs augstu vērtējam Eiropas parlamenta un NVO ieguldījumu, eh, izmantojot Tax Good Governance platformu, veidojot eh, šo sārakstu. Mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt NVO skatījumu un tu, esam gatavi pilnveidot standarts, kas tiek izmantot šī saraksta sagatavošanā. Tajā pat laikā mums ir jāatcerās, ka Tas ir svarīgs sasniegums, pateicoties 28 dalību valstu sadarbībai. Mēs eh, labprāt turpināsim sadarboties ar Eiropas parlamentu un um, citām struktūrām, un jū, mēs noteikti paļaujamies uz to, ka jūs turpināsiet izdarīt arī spiedienas dalībvalstīm, lai tās turpinātu strādāt pie šī jautājuma. Paldies, Vandervaldes kundze, profesore. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētājiem. Liels paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā. Es biju šeit un runāju taks viens un taks trīs īpašo komiteju semināros un uh, vēlos apsveikt Eiropas parlamentu ar panākto uh, progresu uh, šajā jomā. Jūs lūdzāt mani atbildēt uz diviem jautājumiem šodien. Pirmkārt, kā es vērtēju Eiropas Savienības sarakstu par jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jautājumos, tad kāds ir šī saraksta veidošana likumdošanas process un rezultāts, un kāda būtu man ierosinājuma, lai to uzlabotu. Un otrs jautājums. Vai šajā sarakstā būtu jāiekļauj arī Eiropas Savienības dalībvalstis, kas īsteno agresīvu nodokļu plānošanas politiku? Es gribētu ap šos jautājumus apvienot, jo manas atbildes ir savstarpēji saistītas. saistītas. Es saprotu, ka uh, šis um, nodokļu paradīžu melnais saraksts ir kā tāds instruments, lai piespiest uh, šīs jurisdikcijas piemērot konkrētus standartus, bet arī dalībvalstīm ir jāīsteno šie standarti un kritēriji. Un es lasīju Eiropas parlamenta uh, izpētes dienesta ziņojumu, kur ir teikts, ka uh, Eiropas uh, Savienības uh, dalību valstis automātiski ir ārpus šī saraksta, bet tas nenozīmē, ka šīs valstis nevar kritizēt. Šis saraksts ir kā stratēģija, lai identificētu kaitniecisku nodokļu konkurenci un um, agresīvu nodokļu plānošanu, ko izmanto starptautiskās korporācijas, kas attiecas uz agresīvu nodokļu uh, plānošanu, tad uh, šeit tiek izmantots daudz uh, čauls kompānijas, uh, pastkastīšu kompānijas un uh, Es gribētu parunāt par vairākiem tiesiskiem aspektiem šajā jautājumā. Es uzskatu, ka nodokļu plānošana un agresīva nodokļu plānošana no vienas puses un krāpšanās nodokļu jomā no otras puses ir ļoti grūti likt uz eh, viena svaru kausa, jo agresīva nodokļu plānošana izmanto uh, nodokļu sistēmu tehniskās nepilnības eh, vai arī eh, divu dažādu nodokļu sistēmu mm, atšķirības vai pretrunas un vienkārši tiek izmantot iespēja, lai samazinātu uzņēmumu nodokļu slogu šī definīcija ir pārāk miglaina un neskaidra, un es pat īsti nesaprotu, ko komisija domā ar vārdu agresīvu nodokļu plānošanu. Tātad nodokļu plānošana kā tāda nav slikta lieta, un pat agresīva nodokļu plānošana nav nelikumīga per se. Uh, Un tas nav tas pats, kas izvairīšanās no nodokļiem vai krāpšanās. Nodokļu plānošana kļūst par agresīvu tad, kad rodas milzīga atšķirība starp eh, tiesisko struktūru un ekonomisko bāzi vai finansiālo bāzi. Es to sauktu par piespiedu līdzsvaru trūkumu starp likuma garu un burtu, jo vairāk likuma gars netiek ievērots, jo agresīvāk kļūst nodokļu plānošana, jo vairāk tā pietuvina pielīdzinās jau izvairīšanās no nodokļiem un krāpšanai. Protams, paturot prātā, ka joprojām viss notiek likuma ietveros, bet šajā gadījumā varētu teikt, ka likuma burts tiek ļaunprātīgi izmantots. Un tad ir nepieciešamas normas uh, pret izvairīšanos no nodokļiem, bet ir iespējams, ka uzņēmumu peļņas interesēs dalību valstis pieļauj tā saucamās pastkastišu kompānijas, tie ir uh, uzņēmumi, kas neveic ekonomisko darbību attiecīgajā dalību valstī. Un, bet eh, tas tiek darīts pēc dalībvalstu izvēles. Un tad eh, uzņēmumi izvēlas eh, pārnest, piemēram, savu galveno mītni citvieta nekā valsts, kur tā ir reģistrēta, bet tas ir atbilstoši um, Eiropas Savienībā noteiktajai uh, brīvajai pārvietošanās iespējai arī uzņēmumiem. Protams, uh, ja tiek ievērots likums. Problēma parādās tad, ja nenotiek uh, reālas uh, uzņēmuma sēdekļa pārnešana, bet ja tas viss ir tikai teorētiski. Protams, eh, trust eh, struktūras eh, var tikt veidotas, piemēram, labdarības nolūkos, jo mm, nevienmēr trust kompānijas tiek izmantots, lai izvairītos no nodokļiem. Un nevienmēr valsts, kurās tiek pieļauts trust kompānijas, uzņem, valsts, kurās tiek pieļauts trust kompānijas, ir nodokļu paradīzes. Šeit ir jādomā par uh, patiesām trusta kompānijām un krāpnieciskām. Uh, Un e, pat likumdevējs paredz, piemēram, nodokļu atlaides, un kāda ir atšķirības starp nodokļu apvienošanu e, vai nodokļu atlaižu izmantošanu, piemēram, attiecībā, lai veicinātu pensiju uzkrājumus e, vai, lai, piemēram, papildus nodokļu uzlikšana produktiem, kas satur cukuru. To sauc par nodokļu plānošanu, ko apstiprina valdība, kamēr. Mm, Nodokļu plānošanu veids arī uzņēmumu nodokļu konsultanti. Nodokļu konkurenci arī organizē valdības, un tās veicina to, ka starptautiskie uzņēmumi izvēlas um, reģistrēt sa savus nodibinājumus vienā vai otrā dalībvalstī, bet šeit ir jārunā par pārobežu situācijām. Nodokļu plānošanu var um, izmantot arī vienas valsts ietvaros. Tādēļ es gribētu ierosināt, izstrādāt konkrētas definīcijas par to, kas ir nodokļu plānošana, agresīva nodokļu plānošana, nodokļu konkurence, kaitnieciska nodokļu konkurence, izvairīšanās no nodokļiem. Ja tas viss tiek darīts cīnoties pret noteikumiem, tā ir viena lieta, vai arī, piemēram, ja mēs eh, cīnamies eh, pret ļāprātīgas normu izmantošanas. Es domāju, ka nodokļu paradīzes tiek saraksti eh, tiek veidoti tādēļ, lai cīnītos pret negodīgu nodokļu konkurenci, ko īsteno trešās valsts, un es gribētu piedāvāt padziļinātu analīzi, ko mans kolēģis profesors Džefrijs Olvens no Vīnas universitātes sagatavoja taks viens komiteja komitejai, kur viņš, viņš identificēja, kādi būs galvenie izaicinājumi nodokļu politikas veidotājiem. Tātad saskaņot nacionālās nodokļu sistēmas ar globalizāciju ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, viņš saka. No vienas puses valsts cenšas saglabāt savu nodokļu suverenitāti, no otras puses tām ir jādarbojas ar vien pieaugušas globālas konkurences vidē. Vēl jau vairāk mazās eh, valstis pielīdzina savus nodokļu sistēmas eh, savu konkurentu nodokļu sistēmām, un līdz ar to nodokļu konkurence un pat kainieciska nodokļu konkurence veidojas. Profesora Ovena atbilda uz globalizāciju ir. Uh, labāka sadarbība starp valdībām, pat ja tas nozīmē atteikties no nelielas daļas savas suverenitātes. Trešajām valstīm tas nozīmē, ka uz tām tiek izdarīts spiediens, lai tās uh, palielinātu nodokļu caurskatāmību, nodrošinātu godīgu nodokļu konkurenci. Bet es uzskatu, ka tas ir svarīgs jautājums par joprojām esošu agresīvu nodokļu konkurenci starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mēs redzam, ka, piemēram, ir lielas atšķirības starp nodokļu likmēm vai, piemēram, dalībvalsts cenšas panākt pēc iespējas mazāku uzņēmumu nodokļu bāzi. Dalībās aizstāv savu suverenitāti tiešo nodokļu jomā, bet rīcības kodeks grupas pētījumi un Eiropas parlaments un, un komisija varētu izdarīt eh, spiedienus dalībvalstīm šajā jomā. Nesenais SAO ziņojums bija ļoti noderīgs. Es uzskatu, ka eh, ziņojumi par agresīvas nodokļu plānošas indikatoriem būs ļoti labs līdzeklis, lai cīnītos pret agresīvu nodokļu konkurenci, ko īstenot dalību valstis. Bet tā kā dalību valstīm pieder kompetence nodokļu jomā, e, tad multinacionālie uzņēmumi, kas īsteno agresīvu nodokļu plānošanu, viņi vienkārši izmanto e, valsts e, palīdzības, valsts atbalsta noteikumus un esošo likumdošanu. Priekšētājs pārtrauc profesori. Varbūt jūs varētu noslēgt šo daļu un tad mēs varētu, jūs varētu tālāk savās atbildēs izmantot. Es nedomāju, ka trešās valstis un dalību valstis varētu tehniski salikt vienā sarakstā, vēl jau vairāk, jo Eiropas Savienībā ir vienotais tirgus un korporatīvā nodokļu plānošana uh, notiek atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai, ja vien, protams, um, nenotiek dažādu dalību valstu korporāciju tiesiska diskriminācija. Nacionālo likumdošanu un dalību valstu administratīvā praksa ir jāizteno atbilstoši ES direktīvām par nodokļu caurskatāmību attiecībā uz kritērijiem, kas tiek izmantoti, uh, gatavojot nodokļu paradīžu sarakstu. Uh, Šeit es gribētu papildināt to ar mm, likumiskiem, ar tiesiskiem kritērijiem, piemēram, ka uh, nerezidentu aktīvi uh, atlaides, ne, nodokļu atlaides eh, nerezidentiem un tam līdzīgi uh, pasākumi arī būtu jāvērtē. Mums ir jādomā arī par nodokļu auditu kvalitāti un kvantitāti trešajās valstīs, piemēram, kā ar uh, pieejamību uh, tiesām, kā ar eh, tiesu nolēmumu pieejamību jautājumos par izvairīšanos no nodokļiem. Tā kā ir vesela rinda citu jautājumu, ko arī šeit vēl var aplūkot. Paldies! Kofod kungs. Nākamais runātājs, lūdzu. Kobhem kungs. Jā, paldies. Jūsu darbs ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu kontroli šajā jomā. Mēs arī dzirdam par to, ka tiek slēpta informācija, kas iedzīvotājiem būtu jāzina. Mēs kā pilsoniskās sabiedrības pārstāvji esam šeit, tāpat kā jūs arī, tādēļ, ka nodokļi ir ļoti svarīgs ienākumu avots attīstībai. Šeit ir jārunā ne tikai par nodokļu ieņēmumiem, bet arī par ienākumu pārdalīšanu cīņā ar nevienlīdzību, mm, oglekļa emisiju samazināšanu. Tiešā nodokļu uzlikšana mm, ir jāsaista ar pārstāvniecību, protams. Un tad, kad valdības vairāk paļaujas uz iedzīvotāju ieņēmumu aplikšanu ar nodokļiem. Nodokļi pamatā ir politisks jautājums, un suverenitātes aspekts ir ļoti svarīgs. Ne tikai tādēļ, ka iedzīvotājiem ir nepieciešama no, vienlīdzīga nodokļu politika, bet tādēļ, ka šai politikai ir eh, arī tālāka ietekme, kas var ietekmēt eh, situāciju citās valstīs. Jāskatās, cik lielā mērā Eiropas Savienība ir gatava ietekmēt suverenitāti citur, lai aizsargātu to šeit. Un šeit nav tik skaidrs, kā tas uh, ietekmēs. Šie aptuveni 500 miljārdi dolāru katru gadu, kas iet garām valstu kasēm, uh, lielo korporāciju rīcības dēļ, sadalot to pa individuālām jurisdikcijām, tas grauj suverenitāti Eiropas Savienībā un arī citur. Un dažkārt eh, dalību valsts aktīvi arī piedalās šajā procesā, apdraudot citu valstu suverenitāti. Saraksts, kuru mēs apspriežam, ir viens potenciālais mehānisms, kā mainīt situāciju saistībā ar suverenitāti bet tas jāskata plašākā kontekstā saistībā ar politisku lēmumu pieņemšanu. Tā nav leģitīma nostāja Eiropas Savienību uzlikt eh, papildu izmaksas Namībijai, kuras nodokļu joma nekādā veidā nevar ietekmēt suverenitāti Eiropas Savienībā. Tāpat laikā Eiropas Savienības ir viennozīmīgi vienai, vienīgais uh, spēlētājs, kas var reaģēt uz ASV rīcību, kas finanšu slepenības indeksā ir otrajā vietā pasaulē un var ietekmēt suverenitāti daudz kur. Savās rakstiskajās atbildēs mēs iedziļināmies aspektos, ko es tagad neatkārtošu pilnībā, bet būtiskākais, kā jau to norādīju iepriekš, ir ir tas, ka šis indeks ir jāveido tā, lai to varētu objektīvi pārbaudīt. Un rīcības kodeksa grupa šobrīd eh, rīkojas tā, ka tas īsti nav iespējams. Ne Eiropas Savienības iedzīvotāji nevar eh, kontrolēt uh, eh, savus dalībvalsts rīcību. Un arī pietrūks leģitimitāte Eiropas Savienībai kopumā, lai tā varētu rīkoties ekstrateritoriāli. Izskatās, ka šeit ir arī vienprātība, ka tas nav pieņemami un tas ir jāpārtrauc. Īstermiņā, manuprāt, kritērijiem paliekot tādiem, kādi tie ir, visi lēmumi, to pieņemšana, tam visam ir jābūt publiskam tuvākajos mēnešos mēs nonāksim līdz situācijai, kur pašreizējais kriterija paļaujoties uz OECD izvērtējumu automātiskai informācijas apmaiņai skaidri identificēs ASV kā vienu no valstīm, kas ir jāiekļauj šajā sarakstā. Un tur šā, līdz ar to šādi pasākumi būs jo svarīgāki. Piemēram, publiska ziņošanai par valstīm būs eh, īpaši svarīga. Tur tiks eh, skārtā ASV un mazāk varbūt tāds valsts kā Namībija. Jārunā arī par BEPS, prasot iespējams publisku atskaitīšanos pa valstīm, bet domājot ilgākā termiņā par pāris gadiem, šeit ir tiešām iespējams uh, kaut ko mainīt. Kā nonākt no situācijas, kas ir tādi neleģitīmi, varbūt eh, censties vienai valstu grupai uzspiest standartus uz citām valstīm? Un eh, kā saukt pie disciplīnas tādu valsts kā ASV, neizraisot konfliktu? Atbilde šeit varētu būt tāda, ka risinājums varētu būt starptautiska konvencija par caurskatāmību nodokļu jomā. Un tādējādi varbūt ir iespējams balstīties uz platformu, kuru mēs esam izveidojuši saistībā ar automātisku informācijas apmaiņu un apmainīties ar informāciju visās jurisdikcijās Ne, ne, tika, ne tikai pieņemsim ar Vāciju, bet arī ar Malaviju. Publiskie reģistri uzņēmumiem, trustiem, dibinājumiem un publiskā multinacionāla kompāniju atskaitīšanās pa katru valsti atsevišķi. Tas tikai parāda, kā situācija ir mainījusies 15 gadu laikā, kad eh, pirms 15 gadiem par mums smējās, kad mēs kaut ko tādu piedāvājam un ierosinājām. Um, varbūt vienīgā ASV šobrīd neatbalsta šādu pieeju. Virzīties uz leģitīmu multilaterālismu ļaus Eiropas Savienībai nonākt daudz stabilākā, spēcīgākā situācijā. Un tas kļūs aizvien svarīgāk tuvākajos gados. Paldies! Nākamais runātājs. Yes. Uh, good afternoon, Chair, Vice Chairs, uh, MEP. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveic arī Mutarjē kungu dzimšanas dienā. Paldies, ka uzaicināt mani šeit. Man liels gods. Uzaicināt mani padalīties Roksfam viedokli attiecībā uz jurisdikcijām, kas nesadarbojas nodokļu jomā, tā, zinā, eh, tā eh, saucamo melno sarakstu, jeb pelēko sarakstu nodokļu jautājumos. Savas eh, uzstāšanās noslēgumā izteikšu ieteikumus, kā mazināt kait, kaitējošu praksi nodokļumā. Oxfam darbojas vairāk kā 90 valstīs, apkarojot nabadzību, veicinot līdzību un strādā pie nodokļu taisnīguma jautājumu jau daudzus gadus. M mūsuprāt, nodokļu paradīzes rada lielu kaitējumu tieši vistrūcīgākajiem cilvēkiem pasaulē. Un tieši šī iemesla dēļ Oxfam īpaši strādā pie e, nodokļu paradīžu jautājumu. Pagājuši gadu Oxfam sagatavoja īpašu ziņojumu ar melno sarakstu, izskatot e, gan kritērijas, ko izmanto Eiropas Savienība, gan procesu padomē, padomē kā tika nonāks pie šī saraksta. Šis melnais saraksts bija revolucionārs tādā ziņā, ka beidzot kaitnieciskā prakse un 0% nodokļu likmes tika iekļauts ar kritērijiem. Melnā saraksta sastādīšanā tā kā Oxfam atbalstīja Eiropas Savienības centienus izveidot melno sarakstu, bet, lai šis saraksts darbotos, tam jābalstas uz caurskatāmiem un objektīviem kritērijiem, un tur nedrīkst būt nekāda politiska iejaukšanās, un tur sāks problēmas. Un Tālāk jūs arī redzēsiet eh, no maniem izteikumiem, ka man ir tāds jauktas sajūtas saistībā ar Eiropas Savienības procesu. Diemžēl šīs trīs pamatprasības netiek eh, procesā ņemts vērā. Galvenokārt ir melnēs saraksts arī iekļauts mazas nenozīmīgas valstis, bet eh, Bermudas, Britu Virģīnas salas palika pelēkajā sarakstā. Un Oxfam ir arī šokēta par to, ka nav iekļautas eh, turīgas un vidēturīgas valstis. Dažas valstis varēja pilnībā izvairīties no iekļaušanas šajos sarakstos. Un arī process eh, bija ļoti neskaidrs. Kaut arī dažas uh, uh, lietas ir uzlabojušas, piemēram, ir vēstules publicēts Oxfam konstatēja, ka eh, pats, eh, um, pats process, ka, ka tiek izvēlēts tikai um, valsts ārpus Eiropas Savienības, eh, neveido uzticēšanos, jo Eiropas Savienībā ir vairākas dalību valsts, kā Īrija, Luksemburga un citas, kas arī neatbilst pilnībā taisnīgiem nodokļu principiem. Pelēkais saraksts arī atjauno debats par to, kas īsti ir kaitnieciskas eh, nodokļu prakses. Eh, valstis var mainīt savu praksi, bet šeit es esmu skeptisks. Rīcības kodeksa grupa jau 20 gadus uh, skata dalību valstu rīcību šajā jomā. Da, daži režīmi ir uh, likvidēti un izbeigti, uh, bet Beļģija, piemēram, var izmantot ļoti kaitniecisku schēmu gadiem ilgi. Vai eh, Eiropas Savienības rīcības kodeksa darba grupas pieeja tiek piemērot arī citām eh, valstīm, ne tikai dalību valstīm? Eiropas Savienības process eh, ir drīzāk kā tāds, kas novērš uzmanību, nevis e, koncentrē to uz problēmām, kas būtu jārisina. Tālāk man ieteikumi uz, situācijas uzlabošanai ir šādi. Pārskatīt rīcības kodeksa grupas kritērijus, jo dažas nodokļu prakses ir atstātas e, ārpusē neapskatītas Šeit uh, jāpiemina DJ Taksad ļoti interesantais pētījums 17. gada uh, nogalē saistībā ar Eiropas pusgada programmā izmantoto izvērtējumu. Tālāk Eiropas Savienībai ir jāstrādā pie melnā saraksta uzlabošanas, padarot uh, caurskatāmāks kritērijs un jāvirz šis process uz ANO līmeni. Uh, Tāpat ir jāpārskata solījums, ko ir snieguši pelēkajā sarakstā iekļautās valstis. Šeit ir jāpanāk faktiskas izmaiņas minētajās jurisdikcijās. Ceratā rekomendācija. Ir jāievieš dažāda veida sankcijas, kas ir jāpiemēro uz uh, Eh, attiecībā šīm valstīm. Ne jau tāpēc, ka Mongolija nepiemēroja minimālos BEPS standartus, ka viņiem ir uzreiz jāpiemēro sankcijas. Nē, šeit ir jāvērš piemēram pret Bermudu, pret Bermudām, kas ir viena no eh, valstīm ar viskaitnieciskāku nodokļu režīmu. Eiropas Savienības melno sarakstu nedrīkst izmantot eh, kā instrumentu, lai apturētu reformas, jo nodokļu jomā. Un ar to es domāju, to, ka ASV, piemēram, ir veikušas reformas, kāpēc Eiropas Savienība nevarētu. Arī mums padomē ir iestrēguši ziņošana pa valstīm un CCTB. Šie trīs pasākumi kopumā varētu palīdzēt apturēt izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Mums nevajadzētu koncentrēt visu enerģiju uz melnā sarakstu procesu, kas rezultātā uh, tikai ļaus legalizēt kaitnieciskas nodokļu prakses. Paldies! Paldies! Uzklausījām visus runātājus. Un tagad sāksim diskusijas ar deputātiem. 5 minūšu bloki, tāpat kā iepriekš, lai varētu uzdot jautājumu un atbildēt. Lūdzu, ja iespējams, norādiet, kam ir adresēts jautājums jo pieci cilvēki izteikties atbildot uz katru jautājumu piecās minūtēs nevarēs. Mums 12 cilvēki ir sarakstā, tā kā mums ir jāiekļaujas atvēlētajā laikā. Vispirms līdzreferents no EPP Nīdermajer kungs. Paldies priekšsarētāji, paldies eh, runātājiem un apsveic arī komisijas pārstāvu dzimšanas dienā. Es nekoncentrēšos uz sarakstu. Uh, pieminēšanu, bet gan uz mērķi. Un es domāju, esam viensprāts, ka mērķis ir mainīt eh, valstu uzvedību, pārējot uz atbildīgāku politikas veidošanu. Mēs izgājām cauri šim eh, procesam, izveidojot melno sarakstu, un lai eh, šis process būtu efektīvs, tad iekļaušanai sarakstā un izņemšanai sarakstā ir jābūt caurskatāmai pilnībā. Ir jābūt skaidrs, ehm, kāpēc valsts tiek iekļauta sarakstā vai izņemta no tā. Komisija 16. gada septembra diskusija dokumentā ir ieskicējusi vairākus veidus, kā varētu piemērot sankcijas, vai es tā saucu par sekām. Bet, manuprāt, eh, līdzšinējais progress ir ļoti ierobežots. Tā vietā, lai būtu skaidra Eiropas Savienības reakcija tam, ka valsts tiek iekļauta sarakstā, Mēs runājam par koordināciju starp nacionālām pieejām. Mans pirmais jautājums ir tāds, ka, nu, protams, ka mēs esam sākuma procesā. Mūsu melnā saraksta process atstāja kaut kādu ietekmi, bet ja turpināsies pašreizējā skaidru seku trūkumu situācija, vai tas nesagraus e, šīs politikas efektivitāti kā tādu? Un otrs jautājums - cik lielā mērā tas, ka varētu būt lielas atšķirības starp valstu reakcijām uz to, ka kāda valsts tiek iekļaut melnā sarakstā. Cita var asi reaģēt, cita valsts var uh, pilnīgi pretēji reaģēt. Vai tas uh, tieši nemudinās e, īstenot kaitniecisku nodokļu politiku? kāda valsts varbūt aktīvi sadarbosies ar eh, valstīm, kas ir melnējā sarakstā, un tas apdraudēs visai ietvara funkcionēšanu. Varbūt, ja pēc iespējas lielāk runātājs skaits varētu atbildēt uz šo jautājumu, es būtu pateicīgs. Paldies, kurš vēlas sākt? Moteliekungs. Uh, Paldies, jā, es varētu sākt. Neslēpšu, ka no komisijas puses tas paliek tāds jautājums, kurā mēs vēlētos ātrāku rezultātu un uh, virzīšanos uz priekšu. Mēs esam padarījuši mūsu uzdevumus, esam mobilizējuši es fondu. Nevajadzētu par zemu novērtēt tā ietekmi. Tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu, taču aizvien vēl divas uh, nozīmīgas jomas. Uh, dalību valstu līmenī administratīvās un likumdošanas jomā paliek un ilgtermiņā tie ir nepieciešami procesa noturīgumam. Iespējas uz institūcijām, kas ir pelēkajā jomā un uh, spiediens. Uh, no dalību valstīm un vispār spiediens kā tāds, tas ir nepieciešams. Ilgtermiņā tāda koordinēta pieeja un tāds minimāls sankcija loks ir ļoti nozīmīgs, jo mēs negribam apdraudēt ir līgumi un vienotais tirgus, bet, protams, ka ir tāds, tāda spriedze, šis brīvības jautājums un šī brīvības, līguma brīvības jautājuma izpā, izmantošana, ejoši izjūšas maksājumus. Ja mēs vēlamies uzturēt un uzturēt šo brīvību uh, apmesties darboties un saglabāt tās brīvības, kādas ir, tad ir nepieciešami citi pasākumi un koordinēta sadarbības starp dalībvalstīm. Dalībvalsts ir um, vienojušās par uh, ziņošanu Par rīcības kodeksi daži ir, dažas valsts jau ir iesākušas tādus sākotnējos soļus un uh, diskutē par to, kā, di, kā izmantot ES sarakstu un uh, pašvalstīs sastādītos sarakstus attiecībā uz pasākumus. Un mēs tiešām ļoti vēlamies uh, šādus uh, ziņojumus uh, sapra, uh, saņemt, lai saprastu, kur tad mēs esam. Paldies! Kobham kungs, nu, uh, kamēr būs tāds uh, sāraksts un kas uh, skar uh, šīs valsts, mēs esam tā piesardzīgi attiecībā uz to. Mēs um, domājam, ka būtu vienkārši tādus pretsoļus uh, uh, sastādīt, un tad uh, būs atbilde arī, un tas nebūs īpaši liederīgais. Uh, Caurskatāmība ir nepieciešama, bet ir nepieciešama caurskatāmība no uh, individuāliem ekonomiskiem aktieriem, nevis no uh, kādas uh, valsts jurisdikcijas. Bet divām lietām ir uh, jānotiek, ka pretpasākumi ved jūs tajā virzienā, kurā jūs vēlaties doties, un otrkārt jūs uh, provocējat politisku reakciju šajās jurisdikcijās. Uh, Nu, tāpat tā kā AASV pieredze rāda, ka visas finanšu institūcijas ir ievesušas sistēmas, ka jums jāved sarunas ar ASV, lai mēs varētu turpināt biznesa darbību šeit. Un tad mēs varam iedomāties tādu situāciju, kā AS, ASV biznesa aicina savukārt. A, institūcijas eh, darboties un eh, vest sarunas, bet nu, tas varbūt nebūs tik ļoti uh, izteikti, ja tā var teikt, nu, piemēram, uh, strādājot Namībijā. Kofot kungs. Paldies, paldies visiem, kas uzstājās, ļoti interesanti. Man arī ir iemēru, ierobežots uh, uzstāšanās laiks. Nu, sāksim ar Langaroka kungu teikto. to ziņojumu, ko valsts iesniedz, tāpat CCTB un cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Bet vai jūs, jūs skatījumā redzat iespēju kaut kādā veidā runāt par uh, efektīvu cīņu, cīņu pret uh, nodokļu uh, nemaksāšanu, neizmantojot uh, šos uh, ziņojumus par valstīm katru valsti? Uh, Tās ir tādas plašas diskusijas, vai tas būtu iespējams bez šiem ziņojumiem, vai tas uh, būtu darījums uz, uh, izdarāms uz um, sadarbības kaut kādas formas. Nākamais jautājums uh, Kobham kungam. Jūsu vērtējums pat laban ir balstīts uz kritērijiem. Sešas es dalībvalsts ir uh, Kipra, Nīderlanda, apvienotā karaliste un citi vēl trīs citas atbilst tiem kritērijiem, kādi būtu izmantoti, lai sastādītu šādu sarakstu par uh, uh, nodokļu paradīzēm. Taču, ja ASV tagad, uh, es atvainojos, ja apvienotā karalista izstājas no Eiropas Savienības, tad vai tā tiks iekļauta melnajā sarakstā nākotnē? Uh, Nu, tas tā būtu viena tā kā lietām, kas mainīsies, un ja lietas mainās uh, apvienotāja karalistē, kā to vērtēt? Pēdējais jautājums uh, Montalie kungam. Jā, protams, komisijai ir dažādi instrumenti, lai izmantot sankcijas pret uh, nesadarbības gatavām uh, nodokļu jurisdikcijām, bet kāda veida instrumenti jums būtu, ko jūs kā komisija izmantoti attiecībā pret trešajām valstīm, kas ir melnajā sarakstā? Vai jūs varat vērsties arī pret kompānijām, pret uh, individiem, kas atrodas šajās valstīs un kādi īpaši pašākumi ir, vēršoties pret melnajā sarakstā esošajām valstīm, kompānijām un cilvēkiem visu? apkārt pasaulē. Paldies! Nu, pirmais jautājums. Man liekas, ka jūs piedāvājat darījumu. Vai, teiksim, tas skar šo valsts ziņojumus? Nē. Par uh, valsts ziņojumu tas ir ļoti nozīmīgs uh, mums uh, caurskatāmībai un arī, uh, lai redzētu, kā lielās kompānijas uh, maksā nodokļus. Un šī caurskatāmīga palīdz mainīt kompānijām uh, to nostāju un rīcību. Nezinu, vai kompānijas aizvien vēl uh, piedāvā viņu soļus uh, balstoties uz šo valsts ziņojumu konkrētiem. Bet, nu, runājot par uh, sankcijām, mēs varam runāt, cik mēs gribam par uh, skaidrām uh, sankcijām. Uh, šis ir šī uh, CVT uh, noteikumu kopums bet nu, ir radies tāds CFC tā kā purvs, tādi koordinēti noteikumi būtu tiešām minimāli skaidri noteikumi un ārzonās gūtie ienākumi, kas netiek aplikt ar nodokļiem, rīcība pret tiem būtu skaidrāka. Tagad Kopham kungs. Jā, nu es sākšu, man ļoti žēl, ka Brexit notiek apvienotā karalista cietīs no tā un mm, cieši jau, un mēs jau redzam ekonomiski un iespējams arī sociāls un politisks saldējums būs. Mēs raugamies uz tādu um, veiksmīgu risinājumu un tādā Liel, Lielbritānija tiks neiekļauta šajos uh, sarakstos, kādi ir, un pret soļi varēs tikt veikt daudz ātrāk. Pozīcijas, kādas ir noteiktas un soļi attiecībā pret apvienoto karalisti, tas nāks pa labi arī cilvēkiem apvienojā tajā karalistē. Ja jūs pievienojat tos pašus kritērijus, cik nu, varam spriest no ārpus, tad apvienotā karalista būtu šajos melnēs sarakstos. Ir nepieciešama plašāka uh, caurskatāmība arī attiecībā uz uh, nodokļu uh, risinājumiem, tas uh, drīzāk samazinātu arī tās pievilcību. Un drīzāk, teiksim, tas nāktu par labu arī uh, visiem un ERPS uh, savienībai nekā šī vienkārši tāda kā vara ārpus. Nākamā atbilde. Par sankcijām. Es līmenī e, tā ir likumdošana. Likumdošana e, tiek arī gatavota. CVCR priekšlikums, tātad viens elements e, tiek pievienots attiecībā uz tiem lielajiem aktieriem, kas darbojas tajās juridikcijās, kas ir melnajā sarakstā. Tāpat arī pārskata iespējas. Un ja mēs uh, aktīvi virzamies uz priekšu, tad ceram, ka referents arī mums palīdzēs un tāpat arī apsvērums par ekvivalences analīzi. Un tāpat arī mēs esam jau pieņēmuši likumdošanu attiecībā uz finanšu palīdzību. Tā ir horizontālā likumdošana. Taču, ja mēs runājam par starptautiskām finanšu institūcijām un to darbību, un specifiskiem uh, projektiem, vai tie atbilst uh, principā taksonomikas principiem, vai arī tiek laists cauri uh, jurisdikcijām, kas ir melnajā sarakstā. Komisijas pārstāvi, kas ir šajās valdēs, uh, rūpēsies par specifiskiem soļiem. Taču mūsu uh, spēja rēģēt ir caur likumdošanu un caur uh, monitoringu raugoties, kā likumdošana tiek implementēta. Paldies tagad Markus Fēbers, tautas partijas vadā. Jā, paldies, mēs jau ilgāk runājam par šo melno sarakstu jautājumu, un es bijām ļoti iepriecināti par to, ka komisija iesniedz šādu melno sarakstu. Liekas, 210 valsts ir šajā pasaulē kopumā. Es ceru, ka jūs saprotat manu vācu valodu vai arī man būtu jārunā sliktā angļu valodā. Ir labi. Nu, katrā gadījumā ir aptuveni 200 valsts pasaulē, 17 ir šajā melnajā sarakstā. Un īsā laikā padome astoņas atkal svītroja no šajiem saraksta. Šodien uh, manas valsts presē lasīja, ka fast food koncerni ir tik ļoti e, sazaroti uzņēmumi, it īpaši tajās valstīs, kas ir uh, svītrot no. Uh, šī saraksta gandrīz vairs nemaz nodokļi netiek maksāti. Un tad jāuzdot jautājums, nu kādi tad ir kriteriji, lai tiktu svītrots valsts no šiem sarakstiem? Pavisam banāls jautājums, nu vai tā vispār vēl ir efektīva sistēma sastādot šos melnos sarakstus vai, nu, ietaupīsim mums šo darbu. Uh, Un 17 mīnus 8, ja pareizi sareizina, 9 valsts vēl ir šajā sarakstā no 210, kā, cik ir šajā pasaulē. Nu, vai mums vispār ir vēl kaut kādas monitorēšanas, pārbaudīšanas procedūras, vai šīs jurisdikcijas ir kaut ko mainījušas, vai ir kādi plāni. Jautājums arī komisijai par sankcijām, vai sankcijas tiks ievestas valstīm, kas ir šajos sarakstos, vai arī uh, Nu, varbūt būs tāda metoda, kā valstis var tikt iekļautas šajā sarakstā. Kas ir jādara? Nu, liekas, ka uh, ir tikai iespēja tikt svītrotiem no šiem sarakstiem. Nu, pavisam godīgi teikšu, tas, ko redzējām pagājušā gada un š, beigās un šī gada sākumā, tas šo uzticību melniem sarakstiem nevis paaugstināja, bet drīzāk deva iespaidu ka lielākie nodokļu nemaksātāji no uh, padomas un komisijas puses tiek vērtēti kā ļoti vērtīgas valsts ar vislabākajiem uh, sadarbības līgumiem. Nu, pavisam godīgi teikšu, es gribētu precīzāk uzzināt, kā jūs ilgtermiņā redzat šo jautājumu. Okay, Paldies! Nu, komisijas pārstāvs varētu atbildēt. Un tad uh, Vandeveldes kundze, ja jūs vēlaties atbildēt. Paldies. Paldies par jūsu jautājumu. Nu jā, nu, zināmā mērā es varu saprast pārsteigumu, ko izjūda. Uh, darskatītāji eh, raugoties eh, to, kā attīstās eh, saraksts laika ziņā. Tas ir saistīts ar padomus izvēli. Svītrot kādu jurisdikciju pēc apņemšanās izteikšanas. Es domāju, ka mēs varam saprast šī procesa sākumā, kad viens no mūsu runātājiem uh, uzsvēra, ka mērķis ir uh, izraisīt izmaiņas attieksmē un uzlabot situāciju. Nu tā tad izvēle, ko izdarīja Ekofins, bija mainīt šo jurisdikciju no melnā saraksta uz uh, tādu sarakstu, kurā šīs saistības tiek monitorēts. Un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs uh, brīdis uh, šajā darbības sākumā saprast, un to es esmu dzirdējis arī no Oxfam kolēģa Tas nav veids, kā no kaut kā izvairīties. Viņi nav izvairījušies. Viņi ir apņēmušies un starp šobrīdi un gada beigām tiks vērtēts, cik tālu šī apņemšanās tiek pildīta. Tātad, ja jūs vēlaties salīdzināt skaitļus, tad mēs šeit redzam, cik daudz jurisdikcijas ir. Uh, satīklojumā. Tātad mūsu skaitlis ir 92. Tātad mēs monitorējam un raugamies dev, uz, kā, uz situāciju, kāda ir 92. jurisdikcijās. Daži nepilda saistīts, un mēs ļoti stingri uh, esam pret tiem raugoties uz saistību izpildi. Bet es arī gribētu uh, uzsvērt uh, nākamo jautājumu. Ekofina vadītājs pirms pāris nedēļām OECD sastādīja vēstuli uh, par ļaunprātīgā taksas uh, praksi, lai nodrošinātu to, ka jaunais elements uh, nodokļu reformā tiek izskatīts un lai tiktu uh, monitorēta arī ļaunprātīga uh, izvairīšanās. Tātad monitorings un uh, uzmanība turpinās attiecībā uz 92 atkarībā no šo jurisdikciju statusa, attiecībā arī uz to, cik daudz apņemšanās tās uzņēmās eh, attiecībā pret ES. Situācija ir tāda, ka a, komisijai uzticēja monitoringa darbu. Mēs regulāri a, ziņojam pagāja ziņojums tiks sastādīts, eh, to prasīja eh, ministra decembra secinājumos, līdz ar to varētu būt tāds ātrais brīdinājums attiecībā uz dažām jurisdikcijām, ka tie nav, eh, ir spējuši vai nav spējuši pildīt saistības un veikt korektīvas akcijas, spērt korektīvas soļus. Nu, tā tad uh, aiz nozīmīgākā. Uh, Mēs nezaudējam mūsu pārskatu uh, detaļās. Neviens no uh, pārējiem nav absolūti brīvs attiecībā uz to, kā uh, rīkoties starp šo brīdi un uh, gada beigām. Paldies! Vai jūs gribat ko papildināt? Jā, es varu tikai papildināt to, ka Mm, melnais saraksts ir tāds politisks spiediena līdzeklis, un tas varētu būt efektīvāks nekā no pirmā redzes punkta un iemesls, kādēļ tas tā ir, tādēļ, ka ir šī apņemšanās monitoringa iespēja, kas tiek attiecinīta pret valstīm. Paldies tagad tā, Peters Simons SND. Jā, arī es runāšu vācu valodā. Nolūdzu. Nu, no, paņemiet tā austiņas nosaukumā, sākumā tiešām izprotam politisko situāciju, kādā esat. Un tā kā kolēģis Kofods un arī es, mēs esam strādājuši jau pirmajos taks komitejās, un ja mēs šajā rīcības grupā redzam, kāda ir, kāda ir kontakta savā starpā, un jūs kā komisija, jums arī ir sarežģīta situācija, un no jums prasa rezultāts. Mēs to saprotam. Mēs saprotam arī to, ka tā ir inteliģenta sistēma. Tām valstīm, kas izrāda gatavību mainīt kaut ko to nodokļu sistēmā, tiek dots tāds tā kā nu, aicinājums vai, vai, vai, vai interesants piedāvājums. Uh, sadarboties. Līdz ar to šāda pelēkā uh, līnija vai pelēkā zona, tā ir atzinīgi vērtējama. Es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka tās valsts, kas uh, vēlas sadarboties, kas uh, publicē uh, savas. Uh, apņemšanās uh, un uh, darbojas. Tas viss ir pa pozitīvi, taču es kā parlaments, man pietrūks caurskatāmības struktūrā. Ko es sagaidu konkrēti no uh, kādas valsts, lai uh, ka, tiek, ka tā tiek iekļauta melnā sarakstā un ko konkrēti es sagaidu no kādas valsts, lai tā tiktu izslēgta no šāda saraksta, pilnībā izslēgta. Eiropas komisija, nu visu dzīvi esmu uh, profesionāli nodarbojies ar Eiropu daudz, ar struktūru fondiem. Jūs esat pasaules meistari izvērtēt lietas līdz uh, vissmalkākajai detaļai. Uh, caurskatām to publicētu. Bet šajā jomā nula informācija mums ir. Ne par metodēm, ne, ne, arī neprecīzais jautājums, kāds kritērijs ir, tiek pildīts, kāda valsts pilda, kāda kritērija, ko no. Lai katram būtu skaidrs, kā jūs vērtējat. Un šeit es gribētu uzdot jums jautājumu. Nu, vai no komisijas puses ir gatavība Vai arī, nu, ja mēs raugamies uz šī rīcības kodeksa grupu, vispār iespēja tieši šādā formā, kā tikko aprakstīju caurskatāmības formu, vai tas varētu tikt īstenots, vai mēs nevaram ar to rēķināties. Nu, kādēļ tas ir tik nozīmīgi? Kādēļ tieši šī caurskatāmība tādā apjomā ir interesanta un nepieciešama? Tik tālu, kamēr tas nav ieceļ. Katrs domā, ka tā ir tāda politiska, nu, vienošanās vai, vai, vai, vai tāda neskaidra vienošanās. Tas varbūt nemaz tā nav, bet kamēr jūs tās lietas nepadarat skaidri, šīs aizdomas nekad netiks kliedētas. Un jums arī vēl viens jautājums, un tad arī Oksam kolēģim jautājums. Tā tad melnais saraksts un Nīderlanda, e, Īrija, e, ES un spiediens pret tām. Nu, pasakiet konkrēti, kā mēs to varam darīt. Pēdējais jautājums kolēģiem. Vēlreiz no komisijas. Es gribu vēl to jautājumu uzdot. Vēl viens jautājums, tāds izpratnes jautājums. Man nedaudz bija jāiziet. Es domāju, ka nē. Kādēļ nodokļu uh, paradīze, manuprāt, tā ir uh, nodokļu uh, paradīze Singapūra, nav iekļautas Melnajā uh, sarakstā? Thank you. So one minute and... Liels paldies. Eh, pusotra minūte atbildēm. Komisija un Oksvam lūdzu. Paldies, priekšsēdē kungs, pavisam īsi. Man nav daudz laika. Jā, protams, ka progress vienmēr ir iespējams. Komisijas redzes punkts ir tāds, ka mēs aizvien esam maksimumu caurskatāmības prasījuši. Mēs esam mūsu marķierus publicējuši. Dažiem nepatika, citi kritizēja, bet kā pirmais e pirmais brīdis bija Moskovicīkungs komisārs, arī prasīja, lai šīs vēstules no valstīm būtu publiski pieejamas. Un tas atbild uz jūsu jautājumu. Tātad padomas lēmumu un secinājumi norāda, kādēļ valsts ir šajos sarakstos. Tādēļ, ka ir problēmas ar caurskatāmību, tādēļ, ka ir citi. Uh, Un visas šīs vēstules, kas ir šīm juridikcijām nosūtītas, tās ir publicētas, tādēļ šis iemesls, kādēļ tās ir sarakstā, ir pieejams. Nu, vismaz tās jomas, kurās tiek prasīta saistība. Un ja mēs visas šīs saistību vēstules uh, redzētu, tad mēs redzētu, kāda saistība šīs valsts uzņemtos, un jūs varētu prasīt no mums uh, monitoringu uh, šīm saistībām. Un uh, publiskais viedoklis, arī iesaistīto viedoklis var īstenot spiedienu uz šīm valstīm, lai uh, tiktu īstenots reformas, lai mainītos situācija. Tātad mēs izdaram spiedienu, lai tas, kādēļ esam nobežījušies, un lai saistības attiecībā uz valstīm, kas ir šajā sarakstā, vai nu būtu publiski pieejams, jo tas ir labākais veids, kā nodrošināt to, ka saistības tiks pildītas. Singapūra. Singapūra un Nīderlanda sauciens no zāles. Tātad eh, Eiropas Savienības dalībvalstīm kā Nīderlanda, Malta, Luksemburga, Īrija, eh, mums ir prieks, ka komisija ir pievērsusies šīm valstīm pēdējā semestra laikā, un kā es teicu savā uzrunā, uh, mums vajadzētu pārskatīt eh, Eiropas rīcības eh, kodeksa grupas kritērijus, jo līdz šim tai nav izdevies eh, vērsties pret minētajām dalībvalstīm par kaitniecīgu nodokļu praksi. Un varbūt ir jāaptur šīs tā saucamās patentu kastes, patent boxes, jo tās joprojām ir, un kaut arī SAO izteica savas rekomendācijas, nekas nav mainījies. Es mēs redzam tikai, ka peļņai nodoklis eh, arvien mazāk tiek uzlikts nekā iepriekš. Ja runājam par Singapūru, nu labi. Varētu pret to vērsties Eiropas Savienība, iekļaujot to sarakstā, bet problēma ir tā, ka kritērijs divi, divi ir neskaidrs, izplūdes eh, par peļņu no uh, offshore kompānijām. Ko tas nozīmē? Vai peļņa tiek uh, pieturēta vai arī uh, Eh, peļņa tiek pieturēta un pēc tam tā tiek aiz, aizskaitīta prom no minētās valsts. Ko nozīmē piesaistīt offshore peļņu? EKR, Zilskungs. Paldies eh, priekšsēdētāji un atvainojos, ka ierados tik vēlu, jo uh, Es eh, piedalījos transporta komitejā, tur es daudz gadus strādāju par koordinātoru, bet mums ir piemēram melnais saraksts aviācija, aviācijā jau daudzus gadus, un tur ir vesela rinda uh, eh, procedūra un kritērija, ko tas nozīmē. Ja uh, valsts ir melnajā sarakstā, tad eh, šīs valsts eh, lidmašīnas, piemēram, nevar ielidot Eiropas gaisa telpā. Piemēram, eh, tā zemes aviācijas aģentūra nav izpildīta, gatava izpildīt jāza visas prasības, un, ja, bet Royal Thai kompānija var, jo Royal Thai sadarbojas ar Eiropas aģentūru un izpilda savas pienākumus. Varbūt Eh, kaut ko var darīt šajā sakarībā, un, piemēram, parlamenta koordinātori varētu atjaunot šo sarakstu reiz pusgadā, tā kā tas ir aviācijas jomā. Tā kā tas ir pilnīgi jauns melnais saraksts, un tā ir pilnīgi cita joma, tad es domāju, politiskā viedokļa mums ir jāiezīmē tāds virziens, eh, lai to zinātu eksperti, jo pretējā gadījumā mēs nevaram pilsoņiem paskaidrot, kā šis melnais saraksts darbojas, ko tas nozīmē un kādas ir sekas. Eh, piemēram, Eh, tuvējo austrumu valstis eh, kādreiz bija eh, šajā sarakstā, bet tiek teikts, ka viņas ir tagad pārliecinātas, ka viņas izņēms no šī saraksta. Apvienotie Arābu Emirāti, tur vispār nebija nodokļi līdz šim. Šogad parādās 5% PVN, un viņi ļoti lepni ar to. Piemēram, kad jūs runājat ar Dubais finanšu centra pārstāvjiem, ko viņi maksā maksā un kāda ir informācija, tad tur nekā nav. Bet ir tā saucamais uzraudzības saraksts, kas ir palākais saraksts. Nu, es sagaidu, ka um, Arābu Emirāti sadarbosies ar uh, Eiropas Savienības nodokļu administrācijām, bet kā tas reāli darbosies? Liels paldies Mutelieru kungam par to, ka jūs paskaidrojāt, kādēļ ir uh, šāds uh, saraksts, šie divi saraksti. Uh, bet eh, vai jūs varētu ierosināt kaut ko politiskajā līmenī, ko mēs varētu darīt? Eh, nesen Latvija mēģināja aktualizēt uh, valsts iepirkuma likumdošanu atbilstoši direktīvai, un mēs gribējām izslēgt uh, čaulas kompānijas, un mēs uh, ļoti pietuvojāmies uh, Eh, šie melno saraksts, šie melnam sarakstam, melno sarakstu uzņēmiem. Un juristi teica, tas ir pārkāpums, jo Eiropas Savienības direktīva saka, ka jūs nevarat uh, sagatavot uh, šādu melno sarakstu, kurā būtu uh, konkursa dalībnieku uzņēmumi, kuri pēc tam izmanto Eiropas Savienības līdzekļus. Katrā ziņā man ir dīvaini, kā varētu būt, ka ir uzņēmumi no melnā saraksta valstīm, kas saņem Eiropas Savienības līdzekļus publiskā iepirkuma rezultātā. Paldies! Lāgrok kungs, es atbildēšu uz pirmo jautājumu - nulles nodokļu režīmu, jo šo, šī problēma patreiz netiek pietiekam risināt, un man šķiet, ka Eiropas Savienības padomi īsti nezin, ko darīt ar šādām valstīm, kur ir nulles nodokļu likme. Mēs tagad runājam par kaitniecīgu nodokļu praksi, jā, jo labi, tur, va, tur mēs varam piedāvāt, ko mainīt un tā, bet ko darīt eh, tādām valstīm, kur vispār nodokļu nav? Varbūt tur pat nav nodokļu administrācijas, tur nav uzņēmumu nodokļu, tur nav peļņas nodokļu, tur vispār nodokļu nav. Ko darīt? Kā panākt, uh, lai tas uh, neradītu pārplūdes efektu citām suverēnām valstīm, kas ir ieviesušas, piemēram, uzņēmumu peļņas nodokli. Mans ierosinājums būtu nesākt, piemēram, pievienot uh, uh, kaut kādas uh, likumīgas uh, prasības, piemēram, par diviem cilvēkiem, kas nodarbināti Bermudu salās, bet es ierosinu, lai Eiropā pēļņa, kas gūta Bermudu salās, tiktu aplikt ar nodokli, jo būtu neiespējami Bermudai prasīt, lai tā ievieš striktus kritērijus vai lai Bermudā ieviestu peļņas nodokli, piemēram. Nē, varbūt es kļūdos, varbūt eh, Bermuda mainīs eh, savu nostāju, es nezinu, bet tāds varētu būt mans ierosinājums. Paldies, Kobenkungs, par iepirkumu, par publisko iepirkumu. Jūs varbūt zinat, eh, kāda ir situācija Latvijā, bet man bail, ka tādējādi mēs varētu veicināt to, ka varbūt tā vietā, lai risinātu jautājumu par jurisdikciju, mēs risinātu jautājumu par uzņēmumu kā tādu. Nevis skatīties, kur uzņēmums reģistrēts vai dibināts, bet ko tas dara attiecīgajā dalību valstī un ir jāpieprasa, lai uzņēmumi, kas piedalās valsts iepirkuma konkursos, atbilstu minimālajām caurskatāmības prasībām. Tādējādi tiktu nodrošināts, ka neatkarīgi no tā, kāda ir konkursa pretendenta jurisdikcija vai piekritība, uz viņu attiecas tās pašas nodokļu prasības, kas uz vietējo uzņēmumu. Paldies! Runātāja mikrofons nav ieslēgts. Es gribēju pateikt, labi, pašvaldību līmenī tas ir daudz sarežģītāk. Kā pašvaldība to varētu pārbaudīt, piemēram? Atbild. Es runāju par minimālo standartu noteikšanu un ieviešanu. Paldies! Tālāk nākamā runātāja no zaļās grupas. Jā, pirmais jautājums Mataļie kungam. Parlaments pana rekomendācijās 186, 116. pantā, lai mainītu likumdošanu attiecībā uz rīcības kodeksu, jo mums liekas, ka tas ļoti būtiski nepilda tam uzdotos jautājumus. Jūs eh, teicāt, ka jūs nedomājat, ka tas ir efektīvs veids reformām. Es gribētu dzirdēt eh, jūsu skaidrojumu, varbūt papildus, eh, kādēļ jūs nedomājat, ka tas ir veids, kā šo rīcības kodeksu reformēt. Langaroka kungam jautājums. Kāds skaidrojums jūsuprāt ir tam, ka Oxfamam ir uh, 35 jurisdikcijas, izmantojot uh, līdzīgu uh, metodoloģiju, un es uh, uh, tikai deviņas uh, šobrīd. Vai jūs varētu sniegt mums jūsu analīzi, kādēļ Brazīlija nav sarakstā? un kādi ir tie būtiskākie uzlabojumi, kādu jūs varētu dot uh, Eiropas uh, likumdevējiem attiecībā uz uh, melno sarakstu uh, procedūrām. Langenkungs, lūdzu. Vēl kāds? Nē. Žulīkums, paldies par jūsu jautājumu. Nu, šie ir tādi ļoti politiski jautājumi, un es a, atkārtošu to, ko komisārs Moskovisī jau a, ir a, teicis šeit. Un bez tam a, divi jautājumi jūsu jautājumā. Pirmais, tas ir jautājums, vai ir jāreformē instrumentu, kas ir koordinācijas instruments starp dalību valstīm, kas a, sadarbojas. A, veicot spiedienu, pārveidojot to likumdošanas instrumentā. Un tad, kāda ir likumdošanas bāze, lai tā darītu, jo sākot ar kādu brīdi, jo es izsaku normatīvo priekšlikumu, tad ir jautājums par legālo bāzi. Lai izskatītu, vai ir jāmaina likumdošanas vide, pirmais jautājums, kāds ir jāuzdod Vai mēs iegūsim kaut ko efektivitātē, ja rīcības kodeks strādās, darbosies citā veidā? Un tas ir jautājums, par kuru jau tika runāts šajā parlamentā. Mēs esam sākuši tādu vispārēju izvērtēšanu, kā mēs uh, šo iekšējā tirgus nodokļu aplikšanas konkurences vērtējumu, lai izskatītu, vai pēdējos 20 gados darbība ir bijusi veiksmīga, vai instruments par to dažkārt diskutē, bet vai tas ir, vai tas ir. Uh, vērtīgs, tāpat arī dalību valstīs, piemēram, e, ir iespēja un kopumā ir iespēja vest sarunas ar Lihtensteinu, ar Sve Šveici un uh, citām. Vai tas atbilst tam, ko mēs ceram no šī instrumenta? Tātad sākumā izvērtējums. Vai ir nepieciešams mainīt vai izteikt priekšlikumu? Uh, kādam citam organizācijas veidam. Un kā komisārs jau teica, 116. pants uh, līgumā nosaka gan likumdošanas darbību, gan arī praksi, kāda tiek īstenota dalību valstīm, vis, kas, ko nevar atrisināt, koordinējot. Un tā ir iespēja, ko nevajadzētu laist garām. Pirmo reizi šāda darbība tiek veikta, un man liekas, ka ir iespējams arī skaidri teikt, ka. Kā vajadzētu pārdomāt, kāda ir šī e, iespēja, ko varētu izmantot, un varbūt arī darot to. E, tas varbūt nebūtu tas veiksmīgākais, mainot uh, instrumentu, kas pat labāk strādājas un uh, arī uh, dod zināmus rezultātus. Tātad pirmais jautājums bija to, kāda ir atšķirība starp mums un Eiropas Savienības sarakstu. Mēs eh, nezinājām, ka parādīsies palākais saraksts. Tas viss izmainīja, jo mēs domājam vienkārši par eh, melnā sarakstu veidošanu, un jūs eh, to veidojāt balstoties uz kritēriju, kas bija likumdošanā. No Un mēs centāmies to objektīvi izmantot un centāmies izmantot arī objektīvos ekonomiskos indikātors, lai novērtētu, kuras jurisdikcijas patiešām ir kaitnieciskas. Un tas izdevās ļoti veiksmīgi, bet Eiropas Savienība izvēlējās sagatavot melno sarakstu, palēko sarakstu un Eiropas Savienība uh, Eh, vērsās arī pret eh, vidēja zem ienākumu valstīm un jaunatīstības valstīm. Mēs to nedarījām, jo tās nerada lielu kaitējumu attiecībā uz izvairīšanu no nodokļiem. Tāda ir galvenā atšķirība starp mums un Eiropas Savienības sarakstu. Par Brazīliju. Brazīlija ir īpašs gadījums. Es negribu nevienu valsti apvainot, bet Brazīlijai ir režīmi, kas varētu atbilst otrajam kritērijam, bet ir valsts Eiropas Savienībā, kam ir īpaši sakari ar Brazīliju, un tādēļ tā bija ļoti pret Brazīlijas iekļaušanu melnajā vai palākajā sarakstā. Bet, nu, tas, tās bija tās domas, uz ko mēs balstījāmies. Paldies, Matēlīkungs. Je, je... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es, man ir, nu, tiešām jāreaģē uz šiem vārdiem, un es gribētu tiešām uzsvērt, sakot, ka nu, it kā politizācija šī, šajā protezē, veidojot uh, sarakstus, tas ir ļoti pārspīlēts uh, attiecībā uz uh, analīzes uh, un skrīninga procesu uh, jurisdikcijām oktobrī, novembrī pagājuši gadu. Dalībvalstu eksperti, kas strādāja, mēs novērējām to darbu kā komisija, jo mēs palīdzējām tehniski šiem ekspertiem. Darbs tika veikts objektīvi un nebija politiski ietekmēts. Ietekme, kādēļ dažas jurisdikcijas neparādās ne melnajā, ne pelēkajā sarakstā, ir tādēļ, ka analīze, kāda tika veikta attiecībā uz kritērijiem, kas tika identificēti, Daži var teikt, ka tie nav pietiekami šajā stadijā, bet raugoties uz šiem kritērijiem, darbs tika veikts un tas nebija politisks process vai spiediens, kas tika izdarīts uz ekspertu paneli. Quickly, quickly react? Es pavisam īsi reaģēšu. Tā kā pārstāvu NVO un redzu, kas notiek sabiedrībā un masu mēdījos, tad es uztveru realitāti. Un tā kā process nav bijis caurskatāms, tad mēs varam tikai domāt, ka šis process ir politizēts. Uh, bet uh, mēs Tas, ka mēs redzam, ka masu mēdījos tiek rakstīts, ka Šveice izdara spiedienu uz Eiropas Savienību, lai tā netiktu iekļaut melnajā sarakstā, tad mums rodas iespējas, ka šis saraksts ir politizēts. Ja padome grib, lai mēs domājam, ka process nav ticis politizēts un ka tas ir caurskatāms, tad es labprāt jūs ticēšu. Goja Lopes Permes kundze, lūdzu. Paldies! Paldies! Sveicienu visiem pēcpazienā! Paldies viesiem par jūsu pienesumu un paldies arī, ka veltat savu laiku diskusijām šeit. Man ir ļoti žēl, ka Rīcības kodeksa darba grupas priekšsādātāji nevarēja ierasties. Es tiešām ceru, ka nu, nevienmēr būs tāda, tādas atrunas no citām institūcijām. Mēs, diemžēl, redzam, ka šis saraksts, kurā ir iekļauts jurisdikcijas, kas nesadarbojas, zaudē nozīmi. Un tādi paši kriteriji kā padomi tiek veikti padomi 17 iesniedz tagad tikai deviņas, un piekdienas drīzāk būs vēl tikai septiņas palikušas. Ja mēs runājam par taisnīgumu nodokļu aplikšanā, tad uh, saraksti ir dažādi - pārpa 90, 35 valstis. Negribu atkārtot vēlreiz to, kas tika teikts, taču katrā gadījumā, protams, ka tas ir politisks process, nu vismaz tā liekas. Un tiešām. Uh, ir tā, ka, politis, eh, ka pilsoņi to uztver kā politisku procesu. Nu, acīm redzot, nav tādi jā, eh, objektīvi kriteriji pieejami. Un otrkārt, Eiropas komisija nesen ir noteikusi plānošanas kritērijas Nīderlanda, Beļģija, Luksemburga, Ungārija, Malta, Kipra. Tās ir valsts, ko tas skar, un šeit šeit ir minēts valstis, kas rada iespējas nodokļu nemaksāšanai un lai būtu iespēja izvairīties no nodokļu maksāšanas. Komisārs Moskovisī šeit parlamentā pats teica, ka ved sarunas ar dalību valstīm un ka dažas pārstāv tādu viedokli, kā tās, nu, nepamatot ir iekļautas sarakstos, taču tās ir vairāk vai mazāk tās pašas valstis, kas ir uh, visos uh, sarakstos attiecībā uz tiem, kas ir aizdomīgi. Divi jautājumi komisijai, vai jūs nedomājat, ka ir ļoti bīstami uh, no svītrot valsts no šī saraksta tikai tādēļ, ka tās ir kaut ko solījušas, bet nav būtībā mainījušas? situāciju, jo ja šādi tiek samazinātas sankciju iespējas. Un otrs jautājums. Kādi impulsi ir nepieciešami, lai mainītu situāciju tajās jurisdikcijās, kas aizvien vēl turpina savu praksi? Paldies! Komisija, vai vēlaties atbildēt? Jā, paldies! Man ir tāds sajūta, ka te ir divi dažādi jautājumi. Pirmais jautājums - kā nodrošināt? Ka, ja kāds ir pelēkajā sarakstā, nav iespējas izvairīties, un otrais ir geogrāfiskais aptvērums e un ES. Tātad pirmais jautājums, kā jau es minēju, mēs ļoti detalizēti un pamatīgi analizējam apņemšanās. Ja ir iekļauts sarakstā, tas nozīmē, ka tā ir izvairīšanās. Tas nozīmē, ka tiek īstenots spiediens, lai sasniegtu rezultātus. Un tas ir kaut kas tāds, es vismaz varu teikt jums, ko mūsu sarunu partneris sāk saprast un sāk uh, izjust, ka tas ir nopietni un ka viņiem viņiem būs jāsniedz atbildes galu galā. Un, kā jau ievadvārdos teicu, šī, šie darbi ir veikti, komisija to ir veikusi 2016. gadā ārējās komunikācijas stratēģijas ietvaros. Tās ir attiecības ar trešajām valstīm, tātad apvērums ES sarakstam vienmēr ir attiecināts uz trešajām valstīm. Vai tas nozīmē, ka mums nav bažu par uh, labu pārvaldību nozīmē uh, iekšējiem tirgumu? Nē, protams, nē. Mums ir citi instrumenti, ko mēs izmantojam vienotajā tirgū. Pirmais no tiem es no komisijas puses un uh, teikšu, ka tas ir uh, tas, ko vislabāk izmantojam, tā ir likumdošana. Un ir daudz uh, likumdošanas priekšlikumu, uh, kas ir pieņemti padomā. Vai eh, viens, vai divi, vai trīs, vai seši, vai vairāki. Un vairāk ļoti spēcīgi instrumenti. Kādēļ spēcīgi? Tādēļ, ka mums ir likumdošana, ka tādēļ, ka komisija kā līgumu uh, uzturētāji un uh, ar pārbaudas uh, iespējām to dara. Un tāpat ir uh, revīzijas palāta. Tāpat nākamais ir rīcības Uh, pārbaude, likumdošana, caurskatāmība. Es uh, tiešām ļoti skaidro jūsu vērtījumu esmu sapratis, bet arī tas ir tas ļoti skaidrs uh, norādījums, ko darīt papildus likumdošanai. Un tad vēl pēdējais, uz kuru jūs atsaucāties, tas ir dialogs kāds mums ir ar dalību valstīm, ja mēs runājam par ekonomikas politikas pasākumiem. Uh, ekonomiskas pusgada laikā, un šie soļi ir pieņemti šogad. Ļoti spēcīgi instrumenti, mēs strādājam ar nodokļu jautājumiem no paša sākuma, jā, un patiesi jūs varēsiet redzēt to arī Eirozonas ieteikumos, valstu ziņojumos par agresīvu nodokļu plānošanu. Paldies! Koham kungs. Nu, negribu uzsvērt, kādas ir problēmas ar iekļaušanas sarakstā. Bet, nu, pāris lietas jāpiemina. Divi trūkumi ir, un kamēr tie būs, es domāju, ka, nu, nebūs tādas nopietnas uh, darbības arī ievērot visu to, kas ir pirmais - publicētie kritēriji. Tos var uh, piemērot. Bet Šie kritēriji diskriminē mazākas valsts ar zemākiem ienākumiem uz iedzīvotāju. Un otrs kritērijs un trešais kritērijs - tie, kas balstās uz informāciju, kas ir sniegta privāti par grupu, kas nu, ļoti sistemātiski nestrādā un neatbilst noteikumiem. Nu, runāsim, kur mēs dosimies no šī brīža, ko mēs sasniegsim. Ja mēs raugamies uz rīcības grupas 20 gadu pieredzi, ir liederīgi to skatoties. Vismaz mēs varam raudzīties, kā tas notiek un analīzi, kāda esam publicējuši par starptautisko attīstību un iespējām šogad. Parāda, ka ASV daudz nacionālajām sabiedrībām sadaļa no uh, 80. gadiem no 5 līdz 20-25% ir augusi un pār uh, svarā tas ir ES eh, dalība valstīm Nīderlanda, Īrija, Luksemburga. Tātad, ja mums būtu uh, jānovērtē, cik labi rīcības grupa ir darbojusies, uh, novēršot šo uh, procesu, mēs varam izdarīt tikai vienu secinājumu. Tātad mums uh, ir uh, jādarbojas lai redzētu, kas produktīvāk var tikt darīts. Lai kritēriji tiktu piemēroti un lai tie trūkumi, kādi ir, lai mēs varētu tos novērst. Ļoti interesanti diskusija, bet jāievēro arī laika ietvars. Priekšsādātāji, dāmas un kungu par ES rakstu un valstīm, kas nesadarbojas attiecībā uz uh, nodokļu uh, maksāšanu, vai ir iespējas uzlabošanai? Jā, ir, bet nu ne jau nu, uh, pateicoties federālajai sistēmai ES, divi iemesli dēļ. Uh, ES iekšienē ir iemesls, uh, kādēļ aizplūst uh, līdzekļi, uh, To var saskaņot ar 63. pantu lest. Un tāpat arī harmonizējot uzņēmumu nodokļu. Nīderlanda, Luksemburga o, palīdz o, konsolidēt o, starp, tā, starp nacionālajām o, firmām to. O, iespējas, un a, arī uz Trinidad, Tobago un citām tiek pārnests nodokļu a, mītnes. A. Eiropas saraksts par nekooperatīvām jurisdikcijām nekad netiks skaidri izveidots. Francija cieši no 100 uh, miljārdu eiro zaudējumiem, jo uh, tiek kopēti uh, uh, produkti un nenotiek cīņa pret uh, multinacionālām uh, kompānijām, kas izmantās nodokļu maksāšanas īrija, Malta, Luksemburga, Nīderlanda, īsteno nodokļu dempingu, un tas nav godīgi pret Eiropas partneriem. Un tāpat arī otrais, trešais, šis saraksts tajā nav ASV. ASV kultivē tādas prakses, lai aizvien paliktu offshore uh, spēcīgs spēlētājs un automātiski nenotiek informācijas apmaiņa ar to. No Šveices, uh, Panamas un uh, Virģīnas salām uh, nodokļu uh, jautājumi šeit tiek uh, skaidrāk risināti un tie tagad pāriet uz Delaveru, Nevadu un Dienvidu Dakotu ASV. Tātad paneļa jautā, dalībniekiem jautājumu Langrakungam īpaši un komisijas pārstāvim, vai Delavers, Dienvidakots un uh, uh, trešo uh, štatu var iekļaut uh, šajā uh, ne, uh, sarakstā, kurā ir ietverts valsts, kas uh, nesadarbojas vai ir ar ierobežojošu iespēju sadarboties. Langro kungs, ASV kritērija ir skaidri. Pirmais kritērijs caurskatāmība nodokļomā, apakškritērijs apņemšanās ievērot CSR. Tas nozīmē, ka valstīm ir jāapņems izpildīt visus apakškritērijus līdz 19. gada jūnijam, ja nekļūdos. Ja ASV līdz tam laikam nebūs īstenojis kopīgos ziņošanas un atskaitīšanās standarts, kā to nosaka OECD, tad viennozīmīgi ASV ir iekļauj melnē sarakstā, nu vismaz teorētiski. Es īstenībā ar nepacietību gaidu 19. gada jūniju. Būs interesanti. Paldies par uh, jūsu jautājumu, Manāt kungs. Piebilde ir tāda, ka mums nav tāda īpaša uh, mērķa uh, pievērsties kādai noteiktai jurisdikcijai. Mums ir vesels uh, uh, kopums, 92 kopā, un uh, laika ritmā mēs uh, tās pārbaudām, kritēriji uh, arī attīstās, uh, tas tika skaidrots, uh, un situācijas ar, šajās juridikcijās arī saistās attiecībā uz ASV īpaši dažas no uh, daļām neizpilda uh, kritērijas un ir melnajā sarakstā no uh, atkarīgajām valstīm ir nepieciešama papildus centieni līdz 2019. gadam, lai visi kritēriji par uh, caurskatāmību tiktu izpildīti. Un pievienošu, ka Amerikas nodokļu reforma atkal atklāja dažus jautājumus par jauniem režīmiem un savietojamību ar 2.1 kritērijiem, kas ir attiecībā uz uh, uh, nodokļu uh, uh, schēmām, un visdrīzāk, ka tie tiks arī vēlreiz skatīti e, novembrī OECD. Vai vēl kāds vēlas kaut ko papildināt no runātājiem? Kobernkungs. Varbūt, lai aizstāvētu federālistu Eiropas Savienību, ir vērts atzīt, ka OECD kopīgie ziņošanas standarti un automātiskā informācijas apmaiņa, kas ir lielākais globālais e, pasākums pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, balstās uz Eiropas Savienības uzkrājuma direktīvu. Un bez tās nebūtu veidojuši šie CSR standarti. Tā kā mums e, nevajadzētu aizmirst to, kas jau ir izdarīts, lielākoties sasniegtais ir pozitīvi vērtējums Tas, protams, nepadara to par perfektu, bet nu vismaz kaut kas. Paldies, EPP, darījušo Zatī. Priekšsēdētāji, man ir jautājums par kritērijiem. Mēs jau kādu laiku esam par to runājuši. Manas e, zināšanas tagad ir mazliet dziļākas jau. Tomēr vēlētos dzirdēt precīzāko atbildi par to, kādā veidā kritēriji tiek izmantoti. Un arī par to, kā izskatīsies nākamie soļi pēc procedūras. Es saprotu, ka ir zināma neskaidrība par kritērijiem, attiecībā uz eh, to, cik tie ir kvantitatīvi un cik kvalitatīvi. Kritērijas par taisnīgu aplikšanu ar nodokļiem ir grūti izmērāms, piemēram. Kā komisija veic objektīvu izvērtējumu un politisku izvērtējumu par to, kas ir taisnīga aplikšana ar nodokļiem un kas nē? Uh, Mēs esam dzirdējuši bieži vien eh, fiskālā dempinga jēdzienu, kas man īsti nenozīmē neko, jo tas nav ekonomisks jēdziens, tas ir propagandas jēdziens. Tas būtu pirmais jautājums. Kā komisija nodrošinās to, ka izvērtējums eh, par kritēriju piemērošanu būtu brīvs no subjektīviem apsvērumiem. Un otrkārt par tālākajiem soļiem šai procedūrā. Cik lielā mērā šī procedūra ies, ietver automātiskumu? Jūs sacījāt, ka tas nav e, tāds normatīvs risinājums, tur nav juridiskā bāze. Vai tas nozīmē, ka process ir politiski virzīts, ka politiski lēmumi tiek pieņemti balstoties uz kritērijiem un citu pieejamu informāciju, uh, lai pieņemtu lēmumu par to, vai kāda valsts ir jāiekļauj melnajā sarakstā vai jāizņem no tā. Proporcionāli kāds ir sadalījums starp automātisku vai kvazi automātisku mehānismu un brīvu e, lemtspēju. Un eh, vai tu vari publiskot to, lai zinātu sabiedrība, kā šāda lēma tiek pieņemta? Yeah, Šis, protams, ir jautājums, kas adresēts Montaljē kungam, bet eh, varbūt arī kāds cits no runātājiem eh, vēlas komentēt. Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Tad par kritērijiem. Šeit man jāsaka, um, patīk man tas vai nē, bet uh, šāds uh, kodeks pastāv jau 20 gadus. Un tas tiek īstenots ļoti, ļoti um, lielu rūpību jau ilgu laiku. Mums ir uh, liela pieredze, empīriska pieredze par to, kā šie kriteriji tiek piemēroti. Tie ir ļoti tehniski precīzi kritēriji. Jā, koncepcija par to, kas ir kaitīgs eh, nodokļu režīms, ir tikai koncepcija, bet zem tā ir ļoti detalizēti, supertehniski kritēriji, kas ļauj izvērtēt eh, konkrēto nodokļu režīmu. Es saprotu, es saprotu skepsi ko pauž daži no jums. Jūs vēlaties piekļuvi šajām diskusijām, bet mums komisijai ir jāliek rīcības kodeks grupai uz galda izvērtējumu. Mums nav manevrēšanas iespēja gandrīz nekādu attiecībā uz to, vai kritērija ir izpildīta vai nē. Šis ir ļoti tehnisks darbs, analizējot uh, datus un eh, liekot šo informāciju rīcības kodeks grupai uz galda. Un, un atsimedzot, mums būtu jāgriežas šajā komitejā ar daudz detalizētāku skaidrojumu par to, kā mēs eh, pārbaudām atbilstību pieciem eh, kritērijiem. Kas attiec uz jūsu otro jautājumu? Vai process ir automātisks? Nu, ko jūs ar to domājat? Nu, tas nav tāds muļķīgs process. Tad, kad mums ir izvērtējums, mums ir eh, nepieciešams kolektīvs lēmums, izvērtējot komisijas sagatavoto informāciju, un mūsu mandāts ir tehniski sagatavot diskusijas. Galu galā tas ir rīcības kodeks grupai, uh, pienākums izvērtēt šo informāciju, par, vai runa ir par dalību valsts eh, režīmu vai trešās valsts režīmu. Neatklājot to, kas notiek grupas iekšienē, pārējo varu labprāt jums darīt zināmu, kā jau sacīju iepriekš, aizdomas par ļoti intensīvu un politisku diskusiju ir nepamatots. Bet tas ir tas, kā es uz to skatos. Jūs varbūt sakat, ka man bija tā privilēģija būt tur klāt, bet es eh, lūdzu jūs uzticēties manam vērtējumam par to, kas notiek šajās diskusijās. Langerok kungs. Neatkārtošu vēlreiz šo frāzi, bet 97. gada ziņojums bija ļoti ambiciozs. Ja būtu bijusi politiskā grība, tad varēja vērsties jau tobrīd pret kaitniecisku nodokļu režīmu un 0% likmēm, bet problēma ar 97. gada uh, lēmumiem un OECD 98. gada lēmumiem, ka pēc tam nebija nekādas politiskās gribas vērsties pret eh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un kaitnieciskam no, nodokļu praksēm. Un problēma ar eh, rīcības kodeksu grupu ir tas, ka ar daudzām tehniskām um, niansēm un juristu darbu censties panākt to, lai valsts neatbilstu kādam no kritērijiem. Uh, lai izvairītos no tā, kā valsts tiek iekļaut šajā sarakstā. Bet, ja politiskā griba būtu bijusi, tad šobrīd situācija būtu savādāka. Paldies! Vicepriekšsēdētāja Anna Gomeša. Paldies! Neesmu pārsteigta, ka savā ziņā šis process ar sarakstiem ir eh, kļuvis par eh, tādu uh, procesu, kas e, visiem izskatās ļoti aizdomīgs. Daudz par to arī mūs brīdināja. Pretrunīgās lietas pašā procesā nepadara situāciju vai procesu efektīvāku. Un Motaliekunga man ir pirmais jautājums. Kādas pasākums var īstenot, lai nu, pārliecinātos, ka valstis pelēkajā sarakstā īsteno to, ko sola. Jā, un process bija politisks. Un nekaunība ir tāda, ka valstis pat uh, lielījās, ka mums izdevās panākt, uh, ka Makao e, nenonāk šajā sarakstā. Mana valsts bija tā, kas lielījās, piemēram, ar šādu sasniegumu. Un cits valsts droši vien darīja līdzīgi. Es vēlētos atgriezties pie jautājuma par 0% nodokļu likmi. Ko mums darīt šajās situācijās? Arī tad, kad mēs pieņemam to, kā pieņemam risinājumu šeit, e, Eiropas Savienības iekšienē. Un atkal piemērs um, no manas valsts, e, kas ir tāpat valsts, kur pārstāv Eirogrupas vadītājs šobrīd, un nerezidenti, kur ir milzīga, kur ir eh, viņiem cits režīms radot milzīgu diskrimināciju pret eh, vietējiem iedzīvotājiem. Kā mēs eh, varam prasīt to no citiem, ja nevaram izpildīt paši? Un sankciju trūkums. Mutaliekungs, man prieks dzirdēt jūsu minēto, ka drīz sekos arī rīcība pret ASV. Bet sistēmai nav sankcijas. Kā tad tas notiks? Nu, politiskā grība, protams, ir vissvarīgākā. Es uzskatu, ka šis ir tieši tas jautājums, ka mums ir vai nu jāmeklē federāls risinājums, vai arī būsim iestrēguši nacionālās suverenitātes nodokļu džungļos. Un visbeidzot, kā ir ar šo ideju pāriet uz nodokļu struktūru ANO līmenī. Vai komisija nevar uzņemties vadošo lomu šajā jautājumā, kā mēs to esam ierosinājuši vairākos ziņojumos šeit parlamentā? Jo Eiropas Savienības, starp citu, bija tā, kas bloķēja jaunatīstības valstu rīcību 2015. gadā tieši attiecībā uz eh, kapitāla aplikšanu ar nodokli. Kur tad ir komisijas loma? Mutalie kungs, lūdzu. Paldies, Gomeša kundze, par jūsu pirmo punktu. Jā, es tāpat kā jūs lasīju, varbūt nu, tādu pārspīlētu interpretāciju uh, par uh, ekofinu lēmumu, taču, uh, kā jau es teicu, nu, ne no kā jūs neizvairoties, ja jūs esat spēlēkajā sarakstā. Un varat tiešām uh, skaidri teikt šodien, jo mēs uh, šīs valstis uh, skatām, tās ierodas pie mums, uh, vairāk kārt jau esam uh, devušies uz šīm valstīm, jo analizējam viņu likumdošanas priekšlikumus, ko viņi arī mums iesniedz, uh, lai mēs redzētu, vai uh, izmaiņas uh, atbilst uh, tam, uh, ko mēs sagaidām. Un galu galā, nu jā, vai viņi pietiekam daudz uh, saistības uzņēmas, jo tās ir smagas, smagas saistības. Un ir grūti atbilst uh, šīm saistībām. Nu, nezinu, vai būs tāda paša apsveikšanas pasākuma. Ja, uh, vai ir vērts sevi slavēt, uh, ka palīdz kādam uh, atrasties kādā sarakstā, vai ir vērts reaģēt? Nu, mandāts, kāds mums ir, ir nodrošināt to, lai uh, saistības uh, lai tām seko fakti, un mēs izmantojam visas tās tehniskās iespējas, kādas mums ir, lai mēs varētu ļoti objektīvu ziņojumu par situācijas stāvokli sastādīt arī uh, līdz vasarai, un tad līdz gada beigām tas ir termiņš, kas ir nosprausts attiecībā uz šīm saistībām. Jūs pieminējāt kādu fenomenu, ko mēs arī redzam Eiropā un ārpus Eiropas tie ir uh, režīmi, uh, kuros pilsonība valstīs tiek piešķirta par uh, investīcijām vai nodokļu uh, atlaidēm. Tas ir fenomens, kas eksistē. Komisija raugās ar zināmām bažām par šiem, uz šiem jautājumiem uh, attiecībā uz uh, nodokļu konkurenci un uh, izvairīšanos no nodokļiem. Sarežģīti ir tas, ka ļoti bieži Runa ir par personu aplikšanu ar nodokļiem. Un tas norāda uz problēmu, kas ir, vai instrumenti tie, kādi mums ir, kas ir attiecībā uz uzņēmumu no, aplikšanu ar nodokļiem, ir pietiekami attiecībā uz fenomeniem, par kuriem varam bažīties. Jūs uzdevāt jautājumu, un es norādīju uz to, ka mēs atbildēsim. Uh, jo mums ir koleģiāli e, jāatbild par rīcības e, kodeksu, un e, komisija vairāk kārt ir aicinājusi pārdomas aizsākt par rīcības kodeksu, par aptvērumu un procesu, arī caurskatāmību. Mums būs iespēja precizēt mūsu viedokli atbildē, ko jums dos. Nākamais. Tas, ka pietrūkst globālas pārvaldības šajos jautājumos, komisijas skatījums un diskusijas Adisabebā norādīja, ka mēs sākam darbu tādā a, punktā, kur nesam a, apmierināti un ļoti nožēlojam to, ka globālā a, sabiedrība nav iesaistījusies šo standartu izveidē, a, bet mēs redzam, ka šī globālā a, sabiedrība sāk iesaistīties un kas vairāk, aizvien vairāk saprot. Un jautājums, kāds ir jāuzdod šodien, ja konsolidējot. A, un ev, izmainot, respektīvi, uzlabojot kritērijas, vai tas varētu būt, teiksim, papildus tāds, papildus institūcija, papildus apvienotajām nācijām. Nu, nav man tāds ļoti noteikts viedoklis par šo jautājumu, ko varētu jums šodien prezentēt. Paldies, un tagad uh, Bernars Langens vai kāds vēl vēlas uzstāties uh, brīvā mikrofona procedūrā. Jūs neesat sarakstā runātāju sarakstā, bet uh, brīvā mikrofona procedūrā, jā, mēs varam uzklausīt Werners Langens un tad. Un tad. Nu, sākumā Langenkungs. Tātad, pavisam īsi. Līdz šim, un tas, uh, kāds rezultāts ir šodien, es uh, konkurētspējības instrumentu ir izmantojusi tad, kad ir pārkāpuma attiecībā uz godīgu aplikšanu ar nodokļiem. Tas skar gan valsts, gan uzņēmums. Mans priekšlikums būtu padomāt par to, vai balstoties uz ES konkurēt spējas tiesībām varētu izveidot tādu kā uh, sarakstu, kurā tiktu iekļauti uh, starptautiskie uzņēmumi, kuri izmanto agresīvu nodokļu uh, politiku. Vai tas ir tāds reāls priekšlikums un vēl? Jūs tiešām teicāt, ka starptautiskās vienošanās ir pareizajā virzienā, bet pietrūkst īstenošanas spējas. Un otrkārt ar pilsonību un individuālās priekšrocības attiecībā uz nodokļu aplikšanu, nu, par to nav, tiek, nav vēl diskutēts Eiropas līmenī, bet, nu, Anna Gomeša to vēlreiz uh, pieminēt un to vajadzētu iekļaut darba kārtībā. Uh, Nākamais jautājums - ASV nodokļu reforma, un aizvien, man liekas, ir tādas nu, ne, nepareizas priekšlikumi, dati un uh, priekšstati. Uh, 11 no 50 uh, federālajām valstīm uh, ASV ir tādas, kurās nav uh, uzņēmuma aplikšanas. Delavarā nē, tur ir 8% um, nodokļa likme. Mēs tur bijām un pārliecinājāmies. Bet nodokļa reforma, uh, ko īsteno prezidents Trumps, tāds, ka visi šie uzņēmumi amnestijas ietvaros attiecībā uz pagātni 21% nodokļu likmi nākotnē, visi tiks iesaist. Tātad nulles arguments, tāds, ka kāds ir ļoti nozīmīgs Amazonai un Neplam, tāds pēc reformas vairs nebūs spēkā, līdz ar to es nedomāju, ka ASV jau kad būtu realistiski iekļaujama melnajā sarakstā. Gribētu uzklausīt komentāru par šo. Tātad brīvajā mikrofonā apvienosim jautājumus Koborna kungs un pēc tam Manna kungs un tad noslēgums. Koborna kungs. Lai cik tas būtu aizraujoši, runājot par ASV iekļaušanu melnajā sarakstā, pārliecināts, ka jūsu melnajā sarakstā noteikti būs arī apvienotā karaliste uzreiz pēc Brexit. Es jau nepacietību gaidu, ka tas notiks, kā lielākā daļa no man kolēģi. Nodokļu konkurence, dāmas un kungi, ir veselīga lieta. Tās neļauj izšķērdēt nodokļu maksātāju naudu. Un tas padara valstis efektīvākas ceļot birokrāta sajūgs prātā. Eiropas Savienība vēlas izplatīt institucionalizētu sociālismu pasaulē, un es pilnīgi nepiekrītu Gomešas kundzei es labāk izvēlos nacionālo suverenitāšu nodokļu džungļus, kur tiek aizsargāti ienākumi, ko cilvēki ir godīgi nopelnījuši. Mums jau tas bija Padomju Savienībā, Austrum Eiropā redzams, no tā tika vaļā, un jūs vēlaties to atjaunot, tas būs katastrofāli. Tomas Mans. Nu, lai visus informētu visus mūsu viesus, nu, ne, nav neviena pasākuma Eiropas parlamentā, uh, bez tā, ka Koborn kungs savu privāto šovu īsteno mēs zinām, mēs to pazīstam, bet pārējie ir izbrīnīti. Jautājums komisijai. Nu, jūs taču pamanījāt, kāda ir ar, uh, situācija ar uh, šo rīcības kodeksu. 20 gadus ir, bet tas nav pietiekami. Jūs teicāt, jūs ieladīsieties pie mums un skaidros, skaidrosiet, vai nav tas par maz, vai nav jāskaidro arī uh, e, sabiedrībai, mums ir instrumenti, uzraudzības iespējas, rīcības kodeks, un tas nav. Uh, Nekas e, mazsvarīgs, tas ir nozīmīgi. Gribu sveikt kolēģus, uh, par to, ka skaidri runā. Melnais saraksts par to ir jākomunicē, un pelēkais saraksts tas nav nekāda uzmanības samazināšanas uh, jautājums no 92 valstīm jūs pieminējāt. Bet maz, daudzās tas nemaz nav zināms. Uh, Un ja mēs varētu to skaidri komunicēt un uh, teikt, jūs paliekat uh, situācijā, ka jūs novēro nevis vienkārši tā uh, taktiski, politiski, bet mēs gribam redzēt, ka šāda kontrola funkcionē, tad mēs virzīsimies uz priekšu. Un pēdējais jautājums - sankcijas. Nu, līdz šim nekāda nav. Ir daudz, kas ir bijis uh, uh, līguma pārkāpuma procedūras un cits, bet kas notiek šajās sankcijās? Uh, vai nav skaidri jāpasaka, tā nedrīkst tālāk rīkoties. Nu, to taču sagaida cilvēki arī no mums. Paldies, tagad Langaroka kungs. Nu, pirmais jautājums. Vācu deputāts to uzdev. Tātad kompānijas, kas uh, izvairās no nodokļu uh, maksāšanas un uh, uzraudzības uh, sarakstu. Nē, tas uh, nav iespējams. Uh, valstu ziņojumi ir, jo visādi citādi uh, būtu jāprasa dati no kompānijām un uh, tad jāvērtē, vai šīs kompānijas nemaksā nodokļus vai nē. Es domāju, ka tas ir ļoti specifiski visiem uh, vāciešiem. Lūdzu, aiciniet uh, jūsu valsts, lai būtu pozitīvi. Uh, soļi. 23. maijā būs mūsu nākamais, nākamā sēde, un ir ļoti nozīmīgi, lai Vācija atbalstītu šo pieju uh, par valsts ziņojumiem. Un kritiski runāšu par šo uh, institucionālo uh, sociālismu. Nu, pasaulē ir daudz dažādu uh, kompetenču par nodokļiem. Nu, nav tāds institucionāls, vismaz manā skatījumā, sociālisms. Viss. Vandevelds, uh, gunas profesora un arī komisijas pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, paldies par iespējumu diskutēt šodien pēcpusdienā. Nu, atgriežoties uh, pie tā, ko Manna kungs teica. Jā, ir ļoti skaidri. Jā, uh, mēs raugamies, tad nevajag uh, pārlieku uh, fokusēt uh, viedokļi. Uh, No vienas puses ir jautājums par mm, aplikšanu ar nodokļiem godīgu, e, efektīvu iekšējā tirgu, kas ir ļoti plaša, runājot par e, izmantotajiem instrumentiem. Likumdošana, kāda ir pieņemta un piemērota, likumdošana, kāda ir, e, kāda vēl tiks pieņemta. Mēs uzklausījām publikas pārstāvju viedokļi, tāpat arī kopējā no, uzņēmuma nodokļa bāze, dažādie priekšlikumi, kādus ir izteikuši komisija, ļoti nozīmīgi priekšlikumi, tāpat arī par iekšējā tirgus un digitālo pakalpojumu nodokļiem un arī papildus dažādi ja, citi aspekti. Nu, komunikācijas ziņā, Manna kungs, es gribētu jūs pārliecināt, ka mēs pievēršamies uh, šai darba kārtībai jau no paša sākuma, kad Junker komisija sāka darboties visās detaļās un arī ievērojot šos instrumentus, kādi ir ne tikai vēršoties pēc atsevišķu uzņēmumu, bet uh, uh, politiskais brīdis un likumdošana, kāda ir uh, pievēršoties uh, problēmai, tiek izmantota. Uh, Padomē eh, mēs nebūtu varējuši virzīties uz priekšu, ja valstu palīdzības uh, instrumenti nebūtu pieejami. Tagad par uzņēmumu reģistru. Tā nav tāda iniciatīva, kas uh, ir uh, diskutēta, iesniegta ziņojumi. Katra valsts ziņojumi ir ļoti nozīmīgi un pievērsīšu uzmanību par uh, direktīvu par uh, sadarbību attiecībā uz caurskatāmību un eh, nodokļu uh, iestāžu sadarbību attiecībā uz agresīvo uh, nodokļu politiku, kas uh, dod administrācijai ļoti daudz specifisku ieskatu un detaļu, lai varētu vērtēt šo agresīvo nodokļu politiku. Tā tad daudz instrumenti, plašāks skatījums, kas eh, no vienas puses skatās uz tiem fenomeniem, kādi ir iekšējā tirgū, bet arī kas eh, tāpat dod ieguldījumu, lai eh, starptautiskā sistēma kļūtu tāda mm, robustāka. Tai ir savas robežas, savi limiti, bet tai jābūt efektīvai. Viena no eh, Junkara kunga iniciatīvām un prasībām ir, lai būtu rezultāti. Mūs dažkārt eh, kritizē par to, ka mēs tādiem maziem soļiem virzamies uz priekšu un no viena etapa uz otru etapu virzamies. Tas varbūt eh, dažiem liekas nepietiekami, bet paldies par to, jo tas dod mums iespējas virzīties vēl tālāk. Un tas uh, ļauj mums virzīties uz godīgu nodokļu uh, politiku iekšējā tirgu, uh, balstot to uz uh, tādas bāzes, kas ir solīda, skaidra un kuru mēs turpināsim arī uh, veidot. Paldies! Nu, tikai vienu lietu iezīmēšu. Es domāju, ka mēs optimistiski varam domāt, ka īsā laika brīdī mums būs uh, jauni dati, kas dos mums iespēju jaunas pasākums. Uh, Uh, īstenot un uh, skaidrot tā progresu. ANO uh, attīstības mērķi arī ir nosprauduši, lai, ir nospraust tā, lai samazinātu izvarīšanos no nodokļiem. Ir izstrādāti indikātori un divi galvenie spēlētāji ir jurisdikcija un multinacionālo kompāniju uh, uh, nodokļi un uh, uh aktīvām uh, ekonomiskā darbnīca darbība un tāpat arī aplikšana ar nodokļiem. Tāpat arī izvairoties no uh, uh, nodokļu maksīš, maksāšanas, uh, sadalot uh, aktīvus attiecībā uz uh, rezidentu uh, šo uh, īpašumu uh, struktūra. Un ir tādi pasākumi, un es, teiksim, teiktu, ka lielāka caurskatāmība ir iespējama un jāsako, kā šī tendence attīstās un uz kur pus virzies. Noslēgumā es gribu teikt, ka ir nepieciešami minimālie standarti, tie ir šajā sarakstā, un ja jūs vēlaties plašākus, tad tas ir tāds plašs saraksts, un manuprāt, jums ir nepieciešams vairāki kritēriji. Bet, protams, ļoti detalizēti un tehniski kritēriji tiek izmantoti. Tā kā gribu teikt jums paldies. Paldies! Un noslēgumā vai līdz uh, referenti komentēs? Uh, nē. Nu tad uh, liels paldies, paldies visiem mūsu viesiem. Man liekas, ka tas bija ārkārtīgi interesantas, interesants diskusijas. Un liekas, ka ir solis uz priekšu spērams. Un jautājums ir, vai saraksts tiek izmantoti vislabākajā iespējamā veidā. Varbūt, ka. Uh, Jautājums ir arī, vai tie tiek pareizi izmantot šie saraksta kritērijiem, vajadzētu būt uh, objektīviem, ticamiem un izmantojot tos uh, attiecībā uz jurisdikcijām uh, procesam nevajadzētu būt uh, politizētam. Mēs atceramies, ka tad, kad mēs runājam par deleģētajiem likumdošanas aktiem, un par augsta riska valstīm attiecībā uz naudas atmazgāšanu. Bija lobby darbs, un parlamentā atbalstījām caurskatāmo variantu, arī tad, kad diskutējām komitejās plenāru sēdē, arī runājot par personāla balsojuma rezultātiem. Caurskatāmība Eiropa liekas ir vienīgais ceļš virzoties uz priekšu un uh, varbūt uzlabojot uh, kritērijus. Tāpat arī to, uh, kā tie tiek izmantot, mēs varētu virzīties uz priekšu. Es domāju, ka mēs turpināsim uh, skatīt šos jautājumus mūsu uh, komitejas noslēguma ziņojumā, un ja tas tiks uh, apstiprināts, aizvien vēl būs uh, valsts melnie sarakstā. Paldies runātājiem, bija ļoti interesanti jūsu uzstāšanās. Liels paldies arī deputātiem ar šo sēdes lēcu.